Good morning. My house all summer, but that's fine. Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Dargie kolēģi, dāmas un kungi, labrīt aicinu ieņemt jūs vietas un paziņoju mūsu komitejas sanāksim par atklātu. Ar lielu prieku tiekos ar jums pēc vasaras atvaļinājuma, kurš eh, Eh, spriežot pēc jūsu iedeguma, ir pavadīts lieliski, un, manuprāt, arī turpmākais darba cēliens būs ļoti stimulējošs, gatavojot 2017. gada budžetu un vidusposmu pārskatu. Tāpat tiek gaidīts ziņojums pār to, kāds varētu būt eirozonas budžets. Mēs pie šī jautājuma strādājam no vakardienas pēcpusdienas. Un esmu visumā ļoti gandarīts ar jums tikties atkal. Jūsu darba kārtībā ir vairāk grozījumi. Pirmkārt, 6. un 16. punkts tiek atcelt uz vēlāku. 11. un 12. punkti tiek skatīti pretējā kārtībā. Tieši tas pats būs ar 14. un 13. Un visbeidzot, 20. punkts, kas ir transfers 16. gada budžetam attiecībā uz parlamentu. Mēs skatīsim jautājums par drošību attiecīgu. Šis jautājums tiks skatīts eh, kā pēdējais aizslēgtām durvīm. Ja neviens neiebilst, tad uzskatu darba kārtību par pieņemtu. Īpaši paziņojumu no manas puses nav, vienīgi norādīšu, ka pēc parlamenta priekšsēdētāja lūguma Es apmeklēju Palestīnu no 18. līdz 21. jūlijam, apmeklēju Gazas joslu, ko jau piecus gadus neviens parlamentārietis eh, nav apmeklējis. Tāpat arī es apmeklēju Jordānas rietumkrastu. Un esmu sagatavojis ziņojumu šajā sakarā. Ziņojums ir pieejams, pieejams manā tīmekļa vietnē. Uh, Un es pēc parlamenta priekšsēdētāja uh, lūguma, kā budžeta komitejas priekšsēdētājs, apmeklēju Palestīnu. Jums ir uh, protokola sēdēm, kas notika jūnijā, 4., 11., 12. jūlijā, un ja iebildumu nav, tad uzskatu šos protokolus par apstiprinātiem. Un jā, ja ir gatavs uzstāties referents par 17. gada budžetu, tad es dodu viņam vārdu par uh, projektu, kas attiec uz citām sadaļām. Vispirms vārds Gājierkungam. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par uh, jūsu sirsnīgajiem apsveikumu vārdiem. Es ceru, ka vasaras atvaļinājums pagāja veiksmīgi. Mums visiem bija nepieciešama atpūta, tāpēc, ka otrais pusgads mums būs ļoti intensīvs darba ziņā. Ņemot vērā visu, kas ir jāpaveic budžeta ziņā. padome e, sagatavoja savu nostāju ļoti īsos termiņos. E, dažkārt e, padomas lēmumi ir mums vēlamā virzienā iecerēti, dažkārt ne. Un grozījumi, ko piedāvā padomi komisijas priekšlikumam, ir samērā pieticīgi. atšķirības starp padomas un komisijas tekstiem ir aptuveni 1%, jeb 2, jeb 3 miljārdi izsakoto eiro. Tās ir atšķirības summām, ko paredz komisija un padome. Un es pievērsos jautājumam, kāpēc ir izveidojusies šāda starpība. Eh, komis, eh, padomis nostāja tika publiskota īsi pirms vasaras sākuma, un preses paziņojumā es norādīju, ka padome praktiski vājina iespēju krīzes pārvaldībai, lai gan pati padomi pirms tam to noteica kā prioritāti tiek norādīts, ka Eiropai ir jānodarbojas ar būtiskiem jautājumiem un e, prioritāte ir nodarbinātība un izaugsme. Attiecīgi ir iespēja robežās jāizmanto paredzētās budžeta dotācijas. Padome uzskata, ka principā tā piekrīt, bet eh, kategorijā 1A ir samazinājumi eh, komisijas paredzētajā budžetā. Visas Eiropas Savienības institūcijas uzskata, ka, lai atrisinātu migrācijas krīzi, kura mūs skar nu jau trīs gadus, mums būs jārīkojas. Un attiecīgi rubrikā 3, eh, kategorijā 3A samazinājuma nav. Savukārt tādi ir kategorijā 4A, un tas apgrūtina krīzes pārvaldību ārpolitikas un kaimiņu attiecību instrumenti, un šeit es domāju par pirms iestājas atbalstu Turcijas kontekstā, var tikt pārskatīti. Līdz ar to mēs mēģinājām saprast to, kas ir un kas notiks ar otro palīdzības eh, daļu bēgļu atbalstam Turcijā. Pagaidām notiekošais ir politiski grūti izskaidrojams. Kolēģiem no DV un AFET komitejām būs pie šiem jautājumiem jāstrādā. Šeit tā runa par ārkārtīgi lielām summām. Un tad, kad mēs e, sarunājamies ar padomas pārstāvjiem, tad mēs redzam, kā ir mainījies spēku samieris, eh, samērs padomas formā, formējumos. Tas nav nekas jauns, bet mēs konstatējam, ka šeit ir runa par tīrajiem devējiem, kuri uzstāj uz to, lai paredzētā rezerve būtu pēc iespējas neliela, vai pat uzskat, ka tāda vispār nav nepieciešama. Bet šeit nav runa par rezervi. Krīzi mēs nebijām spējīgi paredzēt. Tomēr ir paredzēts viens miljards, lai risinātu krīzes izraisītās problēmas. Tīrie devēji vēlētos vairāk ekonomizēt un ieguldīt mazāk kopjā, Eiropas kopējā budžetā, nedaudz mazāk nekā to bija paredzējusi komisija. Un tad, kad mēs redzam ietekmi uz nacionālajiem budžetiem, šiem ietaupījumiem Eiropas līmenī, tad, ja mēs nopietni uzklausām eh, padomes eh, argumentu, tad mēs konstatējam, ka tas neizklausās visai nopietnas. Kas šajā situācijā notiek? Mēs konstatējam, ka nav pārāk nozīmīgu budžeta samazinājumu. E, budžets ir augstāks nekā 2016. gadā. Tā tad e, ir paredzēts palielināt budžeta dotācijas. Vienīgais izņēmums ir ceturtā kategorija, kas ir ārpolitika, kur mēs esam zem tiem skaitļiem, kāda bija paredzēta uz 16. gadu. Tas parāda to, ka politiskās prioritātes, tad, kad tās ir noteiktas, tās ir jāīsteno un arī mēs vēlētos paredzēt rezerves. E, Vācijā mums ir teiciens, ka nevar vienlaicīgi govs laukt un to nokaut. Tomēr tas ir tas, ko mēģina e, īstenot padome. Un atsevišķas valstis no, sav, eh, no saviem budžetiem veids mazākas iemaksas nekā vajadzētu. Eh, pagājušā nedēļā es sagatavoju dokumentu, kurā tiek analizēta padomas nostāja. Un jūs nebūsiet pārsteigti. Dzirdot no manis, to, ka, ka aicinu izmantot esošās rezerves un tās paturēt, lai būtu pietiekams budžets paredzēts. Attiecīgi, paredzētais, paredzētā rezerve ir jāizmanto, lai varētu kompensēt samazinājumus atvēlētajām summām, par eh, ko ir vienojusies eh, padome un komisija. Tas attiektos uz kategoriju 1A. Vēl viens punkts kas var izraisīt vai nu diskusijas, vai konsensu. Un tas attiecas uz e, Francijas-Vācijas vienošanos pār sekojošu pilotu projektu. Šeit ir runa par sadarbību bruņojums nozarē Eiropas līmenī un paredzēt summu, kas ir izsakāma miljonos. Ja es analizēju paredzētās summas, tad man rodas trīs jautājumi. No tiem pirmais. Mēs varam dažādās institūcijās diskutēt par Eiropas iespējām rīkoties šajā jomā, eh, par sadarbību bruņojumu sektorā kas notiek politiskajā līmenī. Es nedomāju, ka mēs varam iet pa šo ceļu, taču esmu gatavs pa šo ceļu iet. Nākošais jautājums. Manuprāt, ir ļoti būtisks. Un, ja mēs vēlamies rīkoties kopē, kopīgi Eiropas līmenī, un ja mēs uzskatām, ka pa šo ceļu ir jāiet, tad ir jāuzdod sev jautājums par finansējumu. Un nav pārsteidzoši, ka es uzdodu jautājumu par to, kādā veidā šāds finansējums notiks. Mums ir jāmeklē risinājumi. Mēs varam piekrist tam, ka. Kā sākot ar šodienu, budžets nedod iespēju finansēt pietiekamā līmenī Eiropas Savienības politiskos mērķus. Tāda ir pašreizējā situācija. Un šobrīd nāk jauna iniciatīva, jauna vienošanās, uh, aizsardzības nozarē, kura tiek piedāvāta diskusijām. Savukārt, agrāk es dzirdēju, ka tad, kad padome paredz jaunas politikas, tad tām ir jāatvēl arī pietiekami līdzekļi tomēr par to nekas vēl pagaidām nav dzirdēts. Līdz šim finansējums ir noticis ar finanšu instrumentiem ārpus Eiropas Savienības budžeta. Tas nozīmē, ka mēs rīkojāmies galvenokārt dalību valstu līmenī. Un, ja tiek piedāvātas jaunas darbības un jauna politiska iniciatīva, kas būs ar ārkārtīgu lielu ietekmi uz budžetu. Un ja mēs domājam tīri skaitliskā ziņā, tad tas viss izrādās pārvaldāms. Lai finansētu šo iniciatīvu, būs iespējams jāparedz iespēja anulēt iepriekšējās pilotu projektu darbības. Mēs zinām, kā e, būs finanšu perspektīvas vidusposma pārskatīšana. E, savukārt, ja mēs vēlamies sadarboties aizsardzības un drošības ziņā, tas ir ļoti apsveicami, ir jā, būs jāstiprina e, bruņošanās nozare Eiropā, ir vesela rinda ar argumentiem. Es eh, visus tos nevarēšu uzskaitīt, kuri mm, palīdzētu atbalstīt šādu ideju, taču mēs nevaram šajā gadījumā strādāt ar esošā budžeta bāzi. Jānorāda, ka ar konstantu budžetu esošās summas nevarēs paredzēt, un mums ir vispirms eh, jāizrunā finansējuma modalitātes, un pēc tam mēs varam uzsākt iet pa šo ceļu. Pretējā gadījumā mēs vienkārši, ejot pa šo ceļu, nomaldīsimies. Ir jāparedz pietiekam lieli summas. Līdz ar to būs jāatrod instruments, kas dod iespēju finansēt šīs darbības virs paredzamajiem budžeta griestiem, un, ja šajā gadījumā padomi vēlas iet tālāk, tad ir jābūt gataviem atvērt maciņu. Tālāk pāriešu pie kategorijas 1b. Es saprotu, ka ieraugot komisijas piedāvātos skaitļus, jūs varat justies izbijušies, jo reģionālās politikas jomā samazināt budžetu par 25% salīdzinājumā ar 16. gadu ir mazliet par daudz. Ir jāpatur prātā viena lieta. Piemēram, šis samazinājums nav ņēmis vērā visas operatīvās programmas, kuras ir uzsākusi vai paredzējusi komisija reģionālās politikas ziņā. Un ja mēs vēl nevaram lemt par operatīviem projektiem, tad mēs nevaram runāt par eh, finansējumu, kas ir jāatvēl ir summas, kas ir paredzētas no dalību valstu puses, bet e, šīs summas ir jāvar finansēt, ņemot vērā operatīvās programmas, kas ir sagatavotas un pieņemtas pēc politiskas vienošanās un respektējot visus noteikumus. Es saprotu, ka tiem, kuriem ir problēmas ar šiem skaitļiem, ir jautājumi jāizrunā ar valdībām un jāuzdod jautājumi par operatīvajām programmām savās valstīs. Ņemot vērā to, ka šis jautājums ir izlemts komisijā. Esmu dzirdējis no e, eh, augstranga komisijas ierēdņiem to, ka pastāv bažas, ka šīs darbības nevarēs tikt finansētas. Līdz ar to esmu šajā sakarā nobažījies par nākošo finanšu perspektīvu. Pēc 2020. gada ir jāgaida diskusijas starp dalību valstīm, tāpēc, ka mēs būsim konstatējuši, ka samērā ilgā termiņā dalība valstis nebūs paredzējušas operatīvas pro, pro, pro, programmas ar finansējumu Eiropas līmenī, un es nevēlētos, lai šāda veida scenārijs īstenotos. Tas nozīmē to, ka vajadzēs kompensēt, jo nevar piešķirt vairāk līdzekļus eh, brīdī, kad komisija nevar pateikt, vai šī nauda nebūs nepieciešama 17. gadā, un vai eh, valstu absorpcijas kapacitāte būs pietiekama. Vispārīgi runājot, es jūtos nobažījies par reģionālo politiku, bet šis jautājums ir e, jāizrunā citur, ne tikai šeit, un es domāju, ka no budžeta viedokļa tas var stāvokli apgrūtināt. Es runāju par samazinājumiem padomas līmenī. Komisija veic analīzi projektiem, kas ir jau iesniegti, un attiecīgi es atgriežu, aicinu atgriezties pie budžeta projekta skaitļiem. Un mēs varam uzdot jautājumu par to, kad komisija mums prezentēs izvērtējumu jautājumiem, kas attiecas uz jaunatnes programmām. Daudz instrumenti ir izmantot, piemēram, Itālijas gadījumā ir būtu pozitīva pieredze. Un pagājušā gada gaitā, kam, tad, kad Fernandeša kungs veda sarunas mūsu vārdā, tad izskanēja doma, ka ir vis jāgūst kopsavilkums un kopaini šai iniciatīvai. Preza kungs varētu varbūt mums pastāstīt sīkāk Eh, ko mēs varam sagaidīt, taču mana iekšēja pārliecība ir tāda, ka, ja komisijas vērtējums ir pozitīvs, tad tas ir jāparedz arī budžeta ziņā un jāparedz nepieciešamās summas. Ja komisija ņem vērā savas pašas prioritātes, nodarbinātību un izaugsmu, tad padomēji būs sarežģīti oponēt mūsu priekšlikumam. Ähm, Tālāk pāriesim pie otrās kategorijas. Äh, äh, Tātad šī mārža, kas paredzēta äh, neparedzētiem gadījumiem, tā, tie, tā būtu jākompensē 300 miljonu apmērā, uh, bet uh, visticamāk, eh, ka mēs eh, šos grozījumus vēstules formātā saņēmsim oktobrī no lauksaimniecības jautājumu komitejas, bet jāsaka, ka komisijai par šo situāciju ir labāks pārskats nekā mums. Par trešo sadaļu es par to runāju jau pašā sākumā. Eh, šeit padome vismazāk, ko ir mainījusi, arī, teiksim, šī marža ir ļoti maza Padom eh, runā par samazinājumiem eh, studentu apmaiņas un kultūras programmās, un jāsaka, man šokēja tas, ka tika izvēlēts tieši šīs jomas samazinājumam, eh, salīdzinot to ar, piemēram, pašas padoms noteiktajām darbības prioritātēm. Tālāk, Ceturtā pozīcija. Šeit es ierosinu atgriezties pie budžeta projekta un izmantot um, neparedzētiem gadījumiem uh, atvēlētās rezerves un detalizētāk to varētu vēl apspriest, kā to izdarīt, bet mēs varētu šo māržu izmantot, lai cīnītos pret cēloņiem, kas rada migrāciju. Es negribētu aiztikt šo jautājumu, nedz arī gribētu aiztikt jautājumu par uh, īpašo finansējumu fondu Turcijai, bet mēs nevaram darboties pretēji Eiropas Savienības pašas apstiprinātajai politikai. Un mēs nevaram atteikties no attīstības politikas atbalsta tikai tādēļ, lai finansētu uh, šo aspektu, lai arī, protams, tas ir ļoti svarīgs jo tādējādi, es domāju, mēs varētu nevilšas izraisīt vēl vienu krīzi. Varat iznākt tā, ka mēs atrisinām problēmu vienā vietā uz citas problēmas veidošanās rēķina. Kas attiecas uz maksājumiem, un ar to es arī noslēgšu. Es ierosinu šeit atgriezties pie budžeta projektu un eh, ceturtajā sadaļā ir jāpalielina maksājumu apjoms, atgriežot to pie sākot, sākotnējā līmenī. Tā būtu tāda ļoti vispārīga analīze, ko sniedz patreiz. Un tie ir mani ierosinājumi. Paldies! Merci, monsieur le rapporteur général. Paldies vispārīgiem referentam. Tārankungs, mēs eh, uzklausīsim citas sadaļas, pirms mēs eh, uzklausām eh, pārējos komentārus. Tārankungs, vārds jums. <coughs> Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Mana situācijas analīze nav tik uh, gara kā kolēģiem, jo mm, mana atbildība par um, Eiropas Savienības budžeta izdevumu sadaļu ir mazāk nekā Gajerkungam, bet uh, man būtu tādas četras lietas, ko gribētu uzsvērt šai sakarā. Es pamanīju, ka padome ir nobežījusies par Eiropas parlamenta budžetu bet kad, ka mēs neesam panākuši samazinājumu par 5% personāla izdevumiem. Bet mēs dzirdējām, ko teica uh, viceprezidents uh, Sasori un ģenerālsekretārs par to, kas notiek. Un mani pārliecināja šie argumenti, ka tā noteikti nebūs problēma. Tālāk ir neskaidrība par reģionu komitejas un ekonomikas un sociālo lietu komiteju situāciju un darbību. Uh, Vēles kungs, ģenerālsekretārs Vēles kungs ir apliecinājis minētajām komitejām, ka uh, tiks respektētas iepriekš panāktās vienošanās, bet es gribētu pasvītrot to, ka es uzskatu, ka laika gaitā šīs komitejas un Eiropas parlaments eh, varētu eh, sadarboties pilnā mērā, izmantojot viena, eh, teiksim, šī atbalsta biroja un personāla pakalpojums. Problēma Nopietnāka problēma varētu būt ar Eiropas justīcijas tiesu, jo šeit samazinājumi, paredzētie samazinājumi ir īpaši drastiski. Un, ja kolēģi komitejā piekristu, tad es domāju, ka šeit vajadzētu koriģēt pieeju. Jo ir smieklīgi, ka padome kritizē tiesas izdevumu pozīcijas, kad mēs zinām, ka um, tiesa pieprasīja uh, septiņiem vai divpadsmit tiesnešiem uh, tātad jaunas vietas, tajā pat laikā padomu pieprasa, lai um, šajā tiesā būtu pa vienam tiesnesim no katras dalību valsts. Nu, un vispēcot, tēma, kas būtu jāapspriež, es domāju, šajā sakarā. Mūsu kolēģi AFET komitejā, es esmu pārliecināts, ka Britu uh, žurnālisti viņus sauktu par smagsvariem, uh, Broka kungu, Ferhofštata kungu, piemēram. Uh, bet tātad mūsu kolēģi ierosina izveidot apjomīgas rezerves ārējās darbības dienestā. un lai arī es redzu pamatojumu šādam ierosinājumam, tad es domāju tomēr, ka mums budžetu komitejā vajadzētu atrast tādu priekšlikumu, kas būtu pieņemams visām iesaistītajām pusēm un nāk klajā ar pretpiedāvājumu. Tas bija tas, ko vēlējos pateikt, izgaismojot eventuālās problēmas, kas varētu rasties, gatavojot parlamenta galīgo pozīciju budžeta sarunām. Un tad raudzīsimies, ko mēs varam panākt un ko mēs varam izdarīt trialogu formātā. Paldies! Alors, je... E, paldies, Tarankungs. Tagad e, ir dot, e, tiek dots vārds Voresānu kungam, kurš ir pirmais pieteicies kā runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Daži īsi novērojumi no manas puses par budžetu projektu. Pirmkārt, kad mēs saņēmām projektu no komisijas, mēs redzam, ka tas ir visai knaps. Un Mums ir turklāt jāparedz tradicionālo politiku finansējums, galvenokārt tādas, kas ir paredzētas darba vietu un attīstības veidošanai, ja tajā pašā laikā arī risinot ļoti steidzamo bēgļu krīzes problēmu Eiropā. Līdz ar to mums eh, Mēs saprotam, ka budžets ir samērā knaps, bet mums nav skaidrs, ko padomi ir darījusi ar samazinājumiem eh, jūlī mēnesī. Un, ja mēs skatām eh, pirmajā 1A kategorijā piedāvātos padomus samazinājumus, tad mēs redzam, ka tie neatbilst prioritātēm, eh, par kurām mēs bijām vienojušies sākotnēji. un kas paredzēja darba vietu veidošanu un izaugsmas atbalstīšanu. Turklāt budžets eh, ar FC izveidošanu tika atbalstīts, un mēs runājam, ka šie samazinājumi varētu tikt kompensēti vēlāk. Tālāk runājot par kategoriju 1B, kā jau sacīja vispārīgais referents. Eh, maksājumi, eh, samazinājumi ir Eh, vairāk nekā 20% eh, maksājuma apropriācijām 1B kategorijā, un mēs par to esam nore, nobažījušies. Taču mēs lūdzam sīkāks skaidrojums un eh, ceram tos saņemt visdrīzākajā laikā. Kāda ir pašreizējā situācija? Vairāk nav maksājumu vajadzību iepriekšējiem DFS, e taču mēs sagaidām, ka operatīvās programmas nākošā gada laikā uzņems pilnu ātrumu un būs vairāk līdzekļu nepieciešama maksājumiem. Līdz ar to ir nepieciešams skaidrāks aplās, aplēses no komisijas puses, kā arī jāizskata detalizēti tās aplēses, ko nesen ir nosūtījušas dalība valstis komisijai, jo pastāv risks, ka mēs atkal varam iekavēt maksājumus, un jūs zināt, ja mēs nespējam rēķinus samaksāt, tad tas var novest pie ticamības eh, samazināšanās Eiropas Savienībai. Tālāk jaunatnes nodarbinātības iniciatīva. Par to runāja referents pirmīgs. Un šeit mums ir jārunā par parlamentu nostāju attiecībā uz DFS pārskatīšanu. Jaunas bezdarbs vēl aizvien ir problēma, un mums ir jāmeklē finanšu līdzekļi, lai mēs varētu finansēt jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu līdz DFS beigām. Turklāt ir skaidrs arī tas, kā Viss, kas ir rakstīts parlamenta ziņojumā, ko sagatavoja deputāti Olbrīts un Tomā, atspoguļo parlamenta prioritātes, un tas ir savukārt jāatspoguļo Eiropas Savienības nākošā gada budžetā. Tālāk par otro kategoriju runājot. Kļūst skaidrs, ka ir jāatceļas padomes piedāvātie samazinājumi un jāatjauno komisijas piedāvātais līmenis. Tas attiec uz pārtiks drošumu Eiropā un e, piena paketi, ko e, piedāvā komisārs Hogans, e, kuras apjoms ir 500 miljoni, bet Mēs gribētu vairāk dzirdēt no komisijas, un Prezakungs varbūt varētu pastāstīt sīkāk par to, kāda budžeta ietekme būs. Tālāk par trešo kategoriju runājot, mēs redzam, ka jāpārskata ir griesti, to mēs redzam arī DFS ziņojumā, un šie jautājumi būs jāskata arī DFS pārskat, vidusposma pārskatīšanā. No manas puses tas ir viss. Paldies. Nākošais runātājs Mankakungs. Pam precedā. Uh, e, suhas. Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu uh, e, Gajerkunga analīzē par esošo situāciju Padomas paredzētie samazinājumi 2017. gada budžetā nav tik drastiski kā iepriekšējos gados, bet atsevišķi no šiem samazinājumiem neļaus mums sasniegt mūsu prioritāros mērķus, piemēram, Eiropa 2020 programma, un tas ir kopīgs mērķis parlamentam un padomēji apvārsnes 2020, MVU citi instrumenti, eh, kur finansējums tiks samazināts, varētu negatīvi ietekmēt eh, darba vietu radīšanu. Ja finansējums tiek samazināts prioritārajās jomās, tad mums ir jāapzinās, uh, kā šie samazinājumi ietekmēs prioritārās jomas un nodarbinātību, piemēram, jauniešu nodarbinātības iniciatīva. Jau pagājušajā gadā atsevišķas dalību valstis signalizēja, ka jauniešu nodarbinātības iniciatīva ir bijusi izcili veiksmīga kur 80% no jauniešiem, kas izmantoja eh, šo instrumentu, šo instrumentu atbalstu, joprojām eh, bija nodarbināti un turpināja eh, būt iekļaut šajā programmā. Mēs zinām, ka tas bija fantastisks labs projekts. Atsevišķas valstis eh, to ļoti uzteica, bet eh, mums, mēs vēl neesam redzējuši oficiālu novērtējumu šai programmai. Tas nozīmē, ka pieeja nav bijusi pietiekami atbildīga. Kas attiecas uz eh, citām institūcijām, Tāranda kungs aprakstīja uh, vēlmi samazināt uh, personālu par 1% gadā, kopumā sasniedzot 5% samazinājumu. Bet mums šajā situācijā vajadzētu, vajadzētu komisijai, kur tad ir ietaupījumi, ja viņi samazina personāla skaitu, piemēram, eh, samazinot eh, štata tulku skaitu un aizstājot viņus ar ārštata tulkiem. Kur tad ir ietaupījums? Katrā ziņā atbilstošajām institūcijām ir jābūt paredzētām rezervēm uh, viņu budžetos. Dažs jautājums eh, varbūt patreiz neizklāstīšu un atlikšu tos uz vēlāku laiku, bet, ja runājam par Eiropas parlamenta budžetu, tad šajā sakarā es gribētu norādīt, ka mums ir izdevumi saistīti ar ēku uh, drošības sistēmām, jo Eiropas parlamenta drošība ir ļoti svarīga, bet tajā pat laikā ir pārsteidzoši, kā pēkšņi mēs atrodam miljonus e, šiem pasākumiem. Kur tad bija šie miljoni, tad, kad tie mums bija nepieciešami citiem pasākumiem, citām lietām? inflācija būs būtiski mazāka nekā uh, administrācija to iepriekš bija paredzējusi. Uh, viņi bija piemērojuši ievērojams koeficients. Tas nozīmē, ka desmitiem miljonu eiro uh, kaut kur lidinās apkārt budžetā. Ir kaut, kaut kur ir atrodami un nav piesaistīti. Es domāju, ka budžetā būtu jāizmanto reāli skaitļi, ņemot vērā konkrētas energoresursu cenas. Mēs nedrīkstām budžetā iekļaut uzpūstus, iedomātus skaitļus. Šiem skaitļiem ir jābūt realistiskiem. Mēs savā rezolūcijā esam teikuši, ka Eiropas parlamenta budžets balstīsies uz reālām vajadzībām nevis automātisku indeksāciju. Es uzskatu, ka šis brīdis ir iespēja mums sagatavot budžetu, kas balstīts uz reālām vajadzībām, nevis aizpildīt to ar iedomātiem skaitļiem. Tagad es kokums. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlos pateikties uh, eh, referentām par uh, izsmeļošo prezentāciju, bet tajā pat laikā šķiet, mēs esam padavušies, šķiet, ka mēs uh, pieņemam to, ko dara padome, kādas prioritātes tā nosaka, kā arī uh, apstiprinām tās ierosinātos samazinājumus, un vienlaicīgi mēs esam aizmirsuši par komisiju. Komisija nāca klajā ar budžetu projektu, ar paredzētiem samazinājumiem, ar jā, bez jaunām prioritātēm. It kā mēs esam aizmirsuši par Brexit, un mēs jau iepriekš atlikām budžeta diskusijas par paredzētu tādēļ, ka mēs bijām Brexit priekšvakarā. Uh, Bet jāsaka, es neredzu Eiropas Savienības prioritātes budžetā. Es neredzu Eiropas parlamenta prioritātes, un es gribētu, lai mums būtu konkrētas debatas par to, ko mēs vēlamies ar šo budžetu panākt. Jo katru gadu uh, mēs ar budžetu uh, spēlējamies, piemērojot kaut kādus koeficientus, korekcijas, bet pēc tam mēs brīnamies, ka nav rezultātu. Mēs esam apspriedušies ar mūsu vēlētājiem, un cilvēki vaicā, kur paliek nauda, kur ir rezultāti. Un man šķiet, ka mums ir jārunā tieši par šādiem rezultātiem. Arī šeit mums ir ļoti biezi papīru blāķi ar budžeta skaitļiem, bet nav rezultātu. Es domāju, ka cilvēki no mums daudz ko sagaida, tajā pat laikā komisija uh, spēlē, izspēlē lietas ar aizslēgtām durvīm, eh, ved sarunas aiz slēgtām durvīm ar padomi, jo es neticu, ka komisija nezina, ko padomi dara. Bet, kā es teicu, tik pieminēta jauniešu nodarbinātības iniciatīva. Mums ir jāskatās, kas reāli notiek, ko mēs vēlamies panākt. Un man ir jautājums par uh, sagatavošanās aktivitātēm. Mēs neredzam rezultātu. Pēdējos divos gados, pat tad pirms diviem gadiem, tika apstiprināta viena no sagatavošanās aktivitātēm, bet nekas nav noticis. Tiek nobalsots par grozījumiem budžetā, bet realitātē nekas nenotiek, jo komisija kontrolē to, ko viņi vēlas īstenot un ko viņi nevēlas īstenot, un kādi ir īstenošanas nosacījumi. Tādēļ es uzskatu, ka Šīs debatas par budžetu ir ļoti svarīgas, jo cilvēki no mums sagaida um, saprātīgāku pieeju. <laughs> Un es domāju, ka mums ir jāparāda mūsu vēlētājiem, ka mēs esam gatavi cīnīties par mūsu mērķiem un ideāliem. Paldies! Tātad labējie kreisie un centrs tagad. Vārds Izabelai Tomā. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlos pateikties kolēģiem Gajeram par šo pirmo ļoti detalizēto analīzi, kur es atbalstu visā pilnībā. Tāpat arī vēlos paust savas bāžas par to, ka, kā jau norādīja kolēģis eh, Mendesku, neraugoties uz Britu balsojumu, uz uh, vairāk kārtīgām krīzēm. Šķiet, ka budžeta ziņā un ne tikai mēs saskaramies ar budžeta noliegumu. Domāju, ka viss notiek kā agrāk, un nāk jaunas prasības eh, eh, pēc izdevumiem, ieņēmumiem, mēs eh, izģērbjam Pēteri, lai apģērbtu Pāvilu vārdu sakot, mēs galīgi neņemam vērā šī brīža izaicinājumus un neņemam vērā krīzes, ar kurām saskars Eiropas Savienības, Savienība. Un tagad Dažas piezīmes no manas puses. Pirmkārt par kategoriju 1A tik tiešām e, samazinājumu atcelšanas jautājums ir būtisks tāpat, lai atgrieztos pie ģenesa sacītā par pilotu projektu aizsardzības jomā. Par to ir jārunā pēc būtības, bet e, pieņemot, ka pēc būtības mēs tam piekrītam, tad, manuprāt, jāpatur prātā. Ir tas, ka parlaments ir, manuprāt, ļoti skaidri nosaucis principu balsojumu laikā uh, Eh, par eh, DFS pārskatīšanu eh, jūlijā, kā par to, ka nevar būt jaunu izdevumu bez vainu jauniem ieņēmumiem vai arī bez skaidrs norādes, no kurienes tiks ņemta līdzekļi šiem jaunajiem izdevumiem. Un šajā sakarā, manuprāt, mums ir jābūt pilnīgi skaidriem, ka prasība par budžeta atbildību, ka tā ir jāpatur spēkā. Eh, viens A rubrikā vēl aizvien ir jautājums par jaunatnes nodarbinātību. Eh, un eh, vēlos teikt sakojošo šajā sakarā. Pirmkārt, mēs runājam par principu, ka kādu iniciatīvu tai var samazināt eh, finansējumu, kamēr nav novērtējumu no komisijas puses lielāko daļu laika mēs tā darām un ja eh, gaidām novērtējumu. Ja novērtējums ir negatīvs, tad mēs samazinām. Nezinot, vai tas ir darbojies labi vai slikti, efektīvi vai nē, mēs vienkārši samazinām. Jau pats par sevi kā princips tas ir apstrīdams. Un tālāk Vēlos jautāt, ko tad komisija gaida ar šo vērt, novērtējumu? Dažkārt var būt ļoti izdevīgi e, vilkt garumā ar novērtējumiem, lai varētu veikt budžeta samazinājumus. Un man šobrīd gribas teikt komisijai, jūsu novērtējums, mēs to gaidām kā pestītāju un ļoti ilgi. Tālāk par kategoriju 1B. Eh, Jens, es šodien izsakos daudz skarbāk nekā tu, un arī tagad es to darīšu, jo es atsakos pieņemt domu kohēzijas politikas sakarā par to, ka atbildība ir jāgulstas tikai uz dalību valstīm. Kāpēc es to saku? Ja ir kāda uh, problēma ar operatīvu programmu, tad izrunāsim to. Ir jānorāda, kāda šī problēma ir iespējams, tā skaitā ar komisiju to varētu atrisināt dalībvalsts līmenī, bet tomēr pēc trim gadiem mēs vēl aizvien atrodamies strupceļā. Un arī šobrīd eh, man rodas jautājums par to, vai tas nav pārāk izdevīgi komisijai, jo iespējams, ka tad var prasīt meklēt naudu citās kategorijās. Es nevēlos izteikt nekādas vispārīgas aizdomas, bet, ja ir kāda problēma ar programmām, tad to vajag izrunāt, un arī komisijai ir jāpiedalās šajā darbā. Es gribētu teikt, ka atbildība ir dubulta, jo ir problēma ar līdzfinansējumiem dalībvalstu līmenī. Tas, ka ir mazāk izdevumu e, politika, e, kohēzijas politikā, tas, e, tas noved pie līdzfinansējuma problēmas. Arī to vajag izrunāt. Jo, lai viss varētu darboties, ir jābūt vismaz diviem, bet, lai nedarbotos, arī ir jābūt diviem. Un es domāju, ka vēl vairāk nekā EFC reģionālā politika ir Eiropas Savienības investīciju uh, politika un pirmkārt Eiropas Savienības politika. Un ja šī politika nedarbojas, tad nedarbojas investīcijas Eiropas Savienībā. Tās ir tās raizes, ko es uh, vēlējos uh, paust. Chair. Sarvamā kungs, paldies priekšsarētāji. Man tikai pāris vārdi sakām par kopējo ainu. Vispirms vēlos pateikties, protams, referentiem Gajer kungam un Tarantu kungam. Pirmkārt, šie ir īpaši laiki. Un, un šādos īpašos laikos ir nepieciešama īpaša pasākuma. Bet šeit mēs neko tādu neredzam padomus nostājā. Ar vienu kāju mēs esam pāri bezdebeņu malai. Un dalību valstis joprojām nedzird trauksmes zvanus. Tas rada nopietnas bažas un tiešām rada vilšanos. Otrakārt, prioritizācija. Man ļoti patīk prioritizācija, un es to vēlētos eh, saskatīt daudz izteiktāk budžetā. Mums ir skaidrs visiem, ka nodarbinātība un izaugsme ir pats svarīgākais. Pētniecība un izstrāde ir svarīgākā. Migrācija ir jautājums, ar kur mums tiešām ir jāstrādā. Un treškārt, un to es vēlos īpaši uzsvērt, Šeit eh, mana balss ir gan arī izvēja vientuļā balss šajā jautājumā. Aizsardzība. Diemžēl tas nedod pievienoto vērtību, tas nav produktīvi. Bet tas ir kaut kas, pie kā mēs atgriezīsimies. Atcerieties, ka es to būšu teicis uh, eh, 16. gada augustā. Mēs jau esam nokavējuši vairākus gadus. Bet kaut ko vismaz mēs redzam padomus e, šajā nostājā, tas tāds mazs solis pareizi virzienā. Un kopaina. Es piekrītu Gajerkungam, ka tik tiešām žēl, ka padome sistemātiski samazina līdzekļus e, komisijas iedz, ierosinātajā budžeta grozījuma projektā. Bet tas tikai pierāda to, ka dalību valstis, kā jau es sacīju, turpina dzīvot, eh, noliedzot realitāti. Tieši tā, kā Tomā kundze sacīja. Viņi noliedz realitāti, ka esam krīzē, eksistenciālā krīzē Eiropā. Un, manuprāt, risinājums tam ir vairāk Eiropas. Nevis mazliet vairāk, bet ļoti ievērojami vairāk. Un tas mums arī būtu jādara, saprotams, budžetā, jo budžets ir kā spogulis, kurš nepiedod neko, bet parāda, kā mēs redzam šo situāciju. Diemžēl atbilde ir tāda, ka Eiropa nesadzird trauksmes zvanus. Mums, acīm redzot, ir jāpamodina Eiropu ar savām balsīm. Monsieur Fernandez. Fernandes kungs nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Mm. Pirmkārt, es vēlējos apsveikt e, referentus, ēnu referentus. E, mums ir vienoti mērķi un mēs esam vienā laivā. Mēs runājam par 4. gadu daudzgad finanšu schēmā. 14., 15., 16., no jau 17. tas ir 4. gads. Un e, tas ir gads, kad finanses schēma jādarbojas ar e, pilnu gaitu un pilnu traiku. E, jāpatur prātā, ka Eiropas Savienības budžets atbilst aptuveni 1% no IKP vai um, uh, nacionālajiem koproduktam. Ir tiesa, ka komisija savu priekšlikumu maksājumiem piedāvājusi summu, bet eh, padome nekad neuzklausa eh, kompromisus. Tā eh, padome domā tikai par mak maksājumiem. Un tagad runājot par ceturto gadu daudzgādu finanšu schēmā, mēs runājam par 0,89% no IKP, kas skaitliski atbilst 10 miljārdiem. Uh, eh, uh, eh, Padoma ir bijusi ļoti gandarīta veikt nelielus samazinājumus un ir piedāvājusi šo samazinājumu par 0,89% no IKP. Eh, pilsoņiem ir jāapzinās, ka Pādomes priekšlikumi var padarīt eh, mums nākotni grūtāko. Šis eh, komisijas piedāvājums 0,89% un komisija apgalvo, ka tad, kad ir mazāk uh, budžetu par 10 miljārdiem, uh, tas ir pietiekami, lai pacelt esošos izaicinājumus. Bet redzēsim, vai tā būs, jo, kā jau es sacīju, 2017. gadā visam vajag darboties ar pilnu kreisēšanas ātrumu, un ja mēs vēlamies veidot eh, korektīvu budžetu, tad eh, pievainas būs komisija, jo prezentēt korektīvu budžetu, lai eh, atrisinātu esošās saistības, tas var būt problemātiski. Un uz nākošo gadu esmu pārliecināts, ka būtu jāgatavo korektīvais budžets, lai risinātu maksājumu problēmas. Un šādu problēmu mums vajadzētu novērst savlaicīgi. Par prioritātēm runājot, pilnīgi skaidrs ir tas, ka budžetam, budžets nedrīkst būt atrauts no uh, Eiropas Savienības prioritātēm. Attiecīgi izaugsme, konkurētspēja, darba vietu veidošana, inovācijas izpēte, uh, Tie ir jautājumi, kuriem ir jāatgūst sava vieta, un tas pats attiec uz nodarbinātību. Jautājums par jaunatnes nodarbinātību ir prioritārs, un tas paliek prioritārs. Ir jāturpina cīņa pret bezdarbu. Un šī iniciatīva, jaunatnes nodarbinātība, ir jāsaprot, eh, jāizprot, kāpēc tā ir cietusi neveiksmi, ir jārisina šis jautājums dalību valstu līmenī, lai zinātu, kādi priekšlikumi ir īstenojami. Jo ir valstis, kurās jaunatnes nodarbinātība ir stipri augstāka nekā citās vecumgrupās, pat du, eh, divas reizes tā pārsniedz citu iedzīvotāju grupu bezdarba līmeni. Līdz ar to šis jautājums ir jārisina Eiropas Savienības līmenī, un šajā gadījumā Eiropas Savienībai un institūcijām ir jāparāda, ka tā ir gatava aizstāvēt savus pilsoņus, un arī drošība ir viens no ļoti nozīmīgiem jautājumiem. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies rast risinājumu pat, ja komisija ir pieņēmusi savu nostāju un pēc tam padomas savu. Tomēr abām institūcijām ir jābūt realistiskākām. Paldies, nākošais runātājs Donaldu. Uh, Paldies priekšsēdētāji, paldies um, uh, Jensam Gājeram. Un es varu piekrist padomis uh, uh, atzinumam, ka padome uh, vēlas ar nedaudz naudas uh, nodrošināt augstu ambīciju līmeni. Ir jāturpina strādāt pie konverģences kritēriju jautājumu Un par visbūtiskāko jautājumu kategoriju viens sāvu un no, jaunās, jauniešu nodarbinātību, par ko praktiski visi jau runāja, arī šeit mums ir labā griba darbu turpināt, bet ne jau tāpēc, ka um, ne jau tikai sagaidot novērtējumu mēs um, problēmu atrisināsim. Tālāk aizsardzības jautājums ir ļoti nozīmīgs. Es domāju, ka mums vajadzētu vairāk strādāt pie šī jautājuma, jo šobrīd Eh, Francija un Anglija, eh, konkrēti Lielbritānija, eh, ir daudzi strādājuši pie šiem jautājumiem, un Lielbritānija atstājot Eiropas Savienību, situācija mainīsies mums, tāpēc šis jautājums ir jāapdomā detalizēti. Jāapzinās, ka arī struktūra fondi ir saiknes starp Eiropas Savienību un iedzīvotājiem. Un samazinoties finansējumam un struktūra fondiem, mazināsies arī šī saiknē. Manuprāt, ir pārāk sarežģīta struktūra fondu sadals sistēma, kas apgrūtina projektu pieteicējiem pieprasīt finansējumu. Tāpēc šodien rodas problēma pēc būtības. Manuprāt, ir jāvienkāršo finansējumu piešķiršana ir jāpiešķir lielāka uzticība projektu iesniedzējiem un arī jāizvairās no situācijas, kad projektu iesniedzēji nepieprasa līdzfinansējumu. Un jāapzinās, ka pastāv vēl aizvien atšķirības starp maksājumu un saistību apropriācijām un jāizvarās no tā, lai līdzekļi nebūtu, ne, nepazustu no struktūra fondiem. Tālāk par lauksaimniecību runājot, ir, ir nozīmīgs jautājums par cenu nestabilitāti. Arī šeit ir jāveic liels darbs attiecībā uz nākotnes lauksaimniecības politiku, lai mums neiestātos atkārtotas lauksaimniecības krīzes. Un lauksaimniecības politika ir jāskat citā aspektā. Tālāk par ceturto. Uh, Uh, kategoriju runājot, kā jau pilnīgi pareizi norādīja Jānis Gaiers, ir jāatjauno uzticība Eiropai. Kāda ir Eiropas stratēģija šodien? Kā ir? mēs risinām vidēju austrumu, Āfrikas jautājums, tie visi ir ļoti svarīgi. Un tas ir būtiski Eiropai pašai. Līdz ar to gan padomēji, gan parlamentam, gan komisijai ir jārieģē uz šiem jautājumiem. E, tālāk par citām sadaļām vēlos pateikties Taranta kungam, kurš precizēja vairākus jautājumus. Šobrīd man te daudz piebilstama nav, bet es vienkārši gribētu pieskarties strīdīgajam jautājumam par tulkiem parlamentā, reģionu komitejā un ekosa komitejā. Domāju, ka šeit mēs varētu atrast vislabāko formulu, kas dotu visiem iespēju darboties vislabākajos uh, apstākļos. Katrā ziņā tas no manas puses ir viss. Paldies referentam. Oblikt kungs. Paldies priekšsēdētāji. Viena politiska piezīme man ir un viens jautājums. Pirmkārt, protams, budžeta debatas mūsu komitejā pārsvarā ir tehniska, bet tā nav īstenībā. Tas ir politisks debats. Kā Sarvamā kungs sacīja, mēs apsvežam Eiropas problēmu, nevis budžeta problēmu. Jo budžeta izteiksmē ir pilnīgi skaidrs, ka 1% no kopējiem ieņēmumiem nevar atrisināt visu dalību valstu problēmas. Mums tas arī skaidri jāpasaka mūsu vēlētājiem. 1% nevar atrisināt visu eh, bezdarbu ar 1% 28 dalību valstīm. Mums nepieciešams skaidrs debats, kam ir domāts Eiropas budžets, lai motivētu Um, radītu dinamiku. Izskatās, uh, ka tas būtu instruments, kā cilvēki domā, kas atrisinās visas problēmas, bet tā tas nav. Risinājums un dalībvalstīm ir tā, ja tas ne, neatrisina problēmu, kāpēc tas vajadzīgs vispār? Griežam nos, jo tas ir ļoti simbolisks, jo tas neatrisina problēmas, un tā tas nav. Īstenībā es domāju, ka mēs apspriežam, kāpēc ir vajadzīga Eiropas Savienība, kāpēc ir vajadzīgs Eiropas budžets, ko mēs no šī budžeta vēlamies un ko mēs vēlamies panākt ar savām aktivitātēm. Mēs uzskatām, vismaz daļa no mums, ka eh, Eiropas Savienībai ir pašiem jāizlem kopā, ko mēs vēlamies panākt. Ja nē, tad mēs aizvien vairāk eh, nodosim lietas eh, ārpusē izpildēju un. Uh, Un dalībvalsts pateiks, ka nav pat vērts apspriest to. Viss notiek kā parasti, griežam tik nost. Mums nepieciešams šāds debats, jo mūsu priekšā ir sarežģītā problēma ar Brexit un arī aizsardzības jautājumu. Apkārt Eiropā ir kara darbība, bet, bet mēs izturamies tā, it kā mēs būtu pilnīgi akli un pat neapspriežam šīs problēmas. Es piekrītu, tā bija politiskā piezīme. Otrakārt, jautājums Jensam. Jūs vienmēr esat ļoti pieklājīgi savos izteikumos. Eh, lai nu kā, mans jautājums ir, un eh, Tomā kundze ir taisnība, kā jūs ierosinat sas, sasaistīt 17. gadu budžetu ar vidēja termiņu pārskatīšanu? Mūsu sociālistu kolēģi saka, ka vajadzīga šī sasaiste. Un tad mans jautājums jums ir, kāds ir jūsu priekšlikums šādai sasaistēji, kādu nosacījumu izvirzīšanu, vai tie, un, un tālāk tie ir tehnisks jautājums par reģionālu politiku. Tur mums ir nopietnas problēmas, jo mums kā budžeta komitejai ir nepieciešams saņemt skaidru uh, informāciju no komisijas par reģionālo politiku. Kāpēc notiek kavēšanās? Jo ir vairāki iemesli, vairāki, un mums ir nepieciešams skaidra informācija. Jo es pilnībā piekrītu, ka nākamgad būs nopietnas problēmas ar kohēzijas politiku kā tādu. Jautājums, kurš ir vainīgs? Kas notiek? Kāpēc mēs tā kavējamies visi? Maksājumi ir ļoti aizkavēti, darbības programmas nav gatavas, uh, deleģētie akti eksante nosacījumiem nav gatavi, kur ir problēma? Ja mēs neizskaidrosim to šobrīd, nenoskaidrosim to, būs problēmas. Aizkavēšanās. Tika e, solīts, ka neapmaksātie rēķini samazināsies. Tā tas arī notika. Bet nekas jau vēl nav sācies tikko sāksies īstenošana, tad eh, maksājumi pieaugs lēcienveidīgi, un tad eh, atkal veidosies neapmaksāto rēķinu kaudz. Cerams, ne, neatgriezīsies tādā uh, daudzumā, kā bija nesen, bet uh, tomēr. Kā, kāda būs situācija pēc diviem gadiem ar neapmaksātiem rēķiniem? Mēs ņemam naudu no iepriekšējiem gadiem, kur mēs rezervus veidojām, un beigās mums nav naudas Un tad jautājums, kas būs ar kohēzijas politiku beigās? Jā, kāds varbūt pateiks, tam nav jēgas vispār. Nauda nav jēdzīgi iztērēta, tās nav investīcijas, bet tikai eh, naudas sadala un tā tālāk. Tātad pirmkārt mums nepieciešams eh, skaidri saprast, kāda ir situācija, kas notiek, kur ir problēma un kā to varam atrisināt. Un šeit eh, nav runa par tehnisku problēmu, tas ir daudz dziļāk. Tad kopsavilkumā nopietnas debates par Eiropas Savienību uh, un Eiropas budžetu izmantošanu ir tikai mums priekšā vēl. Jo, ja tās nenotiks, tad jautājums nav par to, kā attīstīt Eiropas Savienību, bet kā samazināt to. Paldies! Si, monsieur Maragall. <coughs> Margal kungs nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Šķiet jau ka jau praktiski viss eh, tika pateikts katrā ziņā. Es gribētu mazliet eh, niansēt un papildināt teikto. Eh, mēs varam iekrist ierastajās lamatās, kas attiecas uz varžām un rezervēm un diskusijām par eh, acīm redzamajām provokācijām no padomas puses. Jau pašā sākumā nevajadzētu pazaudēt principu. Ir jāpatur prātā tas, ka 2017. ir pirmais pēc pārskatīšanas budžets un tas ir mūsu praktiski vienīgais eh, sākuma punkts, un mēs parlamentā to nedrīkstam izraist, izlaist no redzesloka. Un mēs par to runājām gan pirms vasaras, par vadlīnijām runājot, gan arī Olbrika Tomas ziņojumā par DFS pārskatīšanu. Tas ir mūsu ietvars, un mēs no tā nedrīkstam atkāpties ne par milimetru. Eh, Gajerkungam liels paldies par sagatavotu darba eh, dokumentu. Tas ir ilustratīvs, skaidrs eh, un precīzs un pilnīgi skaidri ieskicē spēles noteikumus, ar kuriem mēs saskārsimies. Un tas varētu palīdzēt mums izvairīties Eh, iekrist lamatās, kad mēs nonākam eh, defensīvā nostājā, kad mums ir jāizvairās no eh, samazinājumiem un citā, citām katastrofām, ko piedāvā padomi. Katrā ziņā. Lasot darba dokumentu, kļūst skaidrs, ka padomes priekšlikumu ir Eh, tajā ir ļoti grūti identificēt Eiropas mērķus un stratēģiju. Tur eh, drīzāk tas izskatās kā eh, samazinājuma pasākums, ko ir saskanojuši dažādi dienesti, ņemot vērā dalību valstu intereses, ņemot vērā īsa un vidēja termiņa intereses un neņemot vērā efektīvu Eiropas Savienības politiku, vai varbūt vienkārši, kā tas ir maksājuma gadījumā, uh, Eh, mēs eh, apstiprinātu gandrīz vai notariālā veidā tās grūtības, eh, ko mēs esam, ar kurām mēs esam saskārušies finansējuma gaitā. Katrā ziņā nevar pieņemt to, ka padome noraida tās prioritātes, ko ir no, ieskacējis parlaments. Nevar pieļaut to, ka uh, nolīgums ar Turciju tiek uh, finansēts uz uh, kaimiņa attiecību rēķina. Uh, un nevar uh, veikt eh, savstarpējas apmaiņas budžeta iekšienē. Tāpat arī mums ir jāizstāv tādas eh, problēmas problēmas, eh, programmas kā pārsvars 2020 un citas, ka tām ir jāpaliek daudz gadu finanšu schēmā, kuru mēs noteicām 13. gadā uz periodu līdz 20. Un nevar būt tāda situācija, ka mēs mēs samazinām finansējumu šīm programmām, kas ir Eiropas programmas, bet kas ir padomas eh, priekšlikumu eh, mīļākie upuri. Ir jāapzinās, ka Kipra, Francija, Grieķija eh, pieprasa kontinuitāti un nav pārsteidzoši, ka valstis kā Spānija nepievienojas šai acīmredzamajai prasībai. Katrā ziņā mēs redzam, kā no padomes puses tiek apgrūtināts eh, operatīvo eh, programmu darbības, eh, apgādājums attaisnojoties ar to, ka ir jāsamazina administratīvās izmaksas. Nē, šeit nav runa par administratīvām izmaksām, šeit ir runa par operatīvām programmām un to darboties spēju. Vai arī e, tiek e, samazinātas augstas pievienotās vērtības programmas, kā sociālā dialoga programmas, vai arī reālās iespējas izmantot uh, E, atsevišķus citus instrumentus. Priekšsēdētāji, mums ir jāatgriežas pie tā, lai debatēs tiktu iekļauts politisks saturs, saturs un lai tiktu ņemtas vērā parlamenta pieņemtās e, prioritātes un lai tas e, izpaustos arī budžeta valodā un ne tikai kā politiskā retorikā un es ceru, ka es radīšu referenta un citu politisko grupu atbalstu, lai mēs sagatavotu visbeidzot budžetu, kas ir domāts Eiropai un darbojas tās interesēs un kas tai ir nepieciešams. Un mēs esam e, ļoti nepacietīgi, e, gaidot e, komisijas priekšlikumu. Pretējā gadījumā mūsu diskusijas būs ar visai ierobežotu uh, Uh, ietekmi. Paldies, nākošais runātājs Kolmēkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos uh, pateikties uh, referentam par uh, šo priekšlasījumu, varētu teikt, detalizētu sagatavotu analīzi. Šajā diskusijā skanēja tādi uh, vārdi, ka mums nepieciešama pamata pamatīgas debates par jautājumu, ko mēs vēlamies sasniegt ar Eiropas Savienības budžetu un ko mēs varam ar to sasniegt. Jo no vienas puses izveidot budžetu nozīmē eh, izlēma, kas ir svarīgākais. Neviena valsts eh, nevar lepoties ar to, ka tās budžets ir tieši tik liels, cik tā vēlas, un arī mums tas tā ir. Jautājums tad faktiski ir par to, kāda ir pareizā recepte šai Eiropas Savienībai, kas neapšaubām atrodas krīzē. Un tik tiešām jautājums ir par to, ka mēs vēlamies eh, labāku Eiropu, un tas, tas pat nav jautājums, bet kā nonākt tur ar vairāk Eiropu vai, teiksim tā, mazāk Eiropu, lai veidot šo uh, atšķirīgo skatījumu. Tas ir pamat jautājums, un atceroties Brexit, Briti jau nebalsoja par Brexit, baidoties, ka būs mazāk Eiropas. Es uzskatu, ka tieši tādēļ šobrīd ir ļoti svarīgi apzināties, kāda ir ietvara nosacījuma. Un mums, Eiropas parlamentam, tie ir Eiropas iedzīvotāji. Ko tad Eiropas iedzīvotāji vēlas? Un šobrīd man ir ļoti stingrs priekšstats, ka liela daļa iedzīvotāji nebalsos par vairāk Eiropas, kamēr nezinās, ko tas īsti nozīmē. Nevis kaut ko abstraktu, kaut kādos izpušķotos formulējumos, bet pilnīgi skaidri formulētās, detalizētās uh, niansēs. Tā mēs varbūt varam iegūt viņu atbalstu par vairāk Eiropai. Vai tas tiešām tā būs, to redzēsim. Šobrīd es esmu ļoti skeptiski noskaņots, ka mums šobrīd varētu izdoties spērt lielu soli virzienā uz vairāk Eiropas kopā ar iedzīvotājiem. Es domāju, ka tam būs vajadzīgs vēl daudz laika. Un tāpēc man jāsaka, ka šis budžets uh, pēc pamatnostādēm un izdevuma politika realizē to, eh, ka dalību valstīm vienkārši nav vairāk naudas. Vai arī viņi nevēlas tērēt vairāk līdzekļu šai Eiropai. Un acīm redzot, ir jāpamato, kāpēc vajag investēt lielāks līdzekļus, bet tad jābūt ar skaidriem formulējumiem. Kā jau tika minēts, Eh, kopīga aizsardzības politika, kā tas varētu izskatīties? Kam tur būtu jānotiek? Kamēr mēs to nezinām, mēs taču nevaram tērēt līdzekļus. Un vēl dramatiskāk, manuprāt, situācija ir patvērumu un bēgļu eh, politikas jomā. Mēs sajaucam secību. Parasti taču vispirms definē politisko mērķi, un tad ir nepieciešams īstenošanas plāns, vismaz koncepcija, kas skaidri atspoguļo, kā šo mērķi sasniegt. Un tikai tad tiek radīts budžets tam. Mums ir politisks mērķis, mums nav nekādas koncepcijas, bet mēs vēlamies tam budžetu. Respektīvi, mums būs nauda kaut kam, bet mēs pat īsti nezinām, kā mēs to sasniegsim. Un līdzīgi mēs redzam arī EFSI gadījumā. Mums ir mērķis investēt Bet līdz pat pēdējiem brīdim, pieņemot budžetu jau, mēs pat nezinājām, kā mēs to panāksim. Un rezultātu mēs diemžēl redzam jau. Tāpēc vēlos sacīt, ka šīs diskusijas eh, par pašu pamatu, kā nonākt pie labākas Eiropas Savienības, jā, tā tiešām ir nepieciešama. Un to noteikti var virzīt no mūsu komitejas, jo budžets ir kā sirds e, jebkuram valstiskam veidojumam vai šajā gadījumā Eiropas Savienībai, bet mums tad ir arī skaidri jāpasaka, ko konkrēti mēs vēlamies sasniegt. Un pavisam īsi vēl e, par e, jautājumu saistībā ar maksājumu samazināšanu. Tas varbūt dalību valstīm ir tāda vēlme vienmēr bijusi Bet paskatoties, ka atšķirība ir 22 miljārdus e, eiro maksas ar maksājumiem un saistībām. Agrāk vai vēlāk tas e, rezultātā dos tikai lielāku skaitu neapmaksātu rēķinus. Paldies. Paldies, Baugas kungs. Paldies, priekšsarētāji, paldies arī referentam. Lielākā daļa no viņa sacītā pilnībā atbalstām arī, manuprāt. Kopā ar eh, kolēģi Bēresu mēs strādājām eh, pie fiskālās kapacitātes ziņojuma. Tas ir ziņojums, kas ir pietiekam strīdīgs, par to arī tiks diskutēts. Un tāda nu, situācija arī ņemot vērā dalību valsts skatījumā. Un tad kāds, kāds varbūt saka, tie, ka vispirms e, galā ar bēgļu krīzi un citiem izaicinājumiem, kur e, līdzšinējā situācija netiek pieņemta. 78. līdz 80. pāns no līguma to arī nosaka. Un tad ir arī dalība valstis, kas saka, ka ka ir nepieciešams pārskatīt pašreizējo kārtību Eiropā vispār. Un tad par jautājums par to, kā mazināt neusticēšanos, kā cīnīties ar populismu un nacionālismu. Tikai ar konkrētu rīcību, ja mēs vēlamies vēl kaut ko saglābt un darīt to, kas mums ir uzticēts. Un šajā kontekstā budžetam ir ļoti svarīga loma. Un tiekoties ar vēlētājiem, mēs arī skaidri redzam, ka Eiropas realitāte bieži vien tiek ļoti izkropļotā veidā uztvērta. Un tas ir populisma dēļ, galvaspilsētā dalību valstīs pausto uh, viedokļu dēļ, uh, uh, liekot visu atbildību uz Briseli par jebko, kas notiek. Runājot par fiskālo kapacitāti un pasākumiem ilgspējīgai eh, stabilizācijai, jo tas taču ir mūsu mērķis, tad Eirozona, jo iekšējā tirgus un eh, valūta eiro ir pamats un pārējais viss ir izņēmums. Bet pozitīvi kaut ko sasniegt mēs varam eh, tātad sasniegt tikai tad, ja tiek mazināta neusticēšanās un, un stiprināt savu konkurētspēju šajā globālajā konkurences laikā. Bet, eh, nu, no otras puses ir tieši tās problēmas, eh, kuras pieminēja gan kolēģi, gan arī pats referents. Ja mēs runājam par lēmumu īstenošanu budžeta politikā, tad tur rodas daudz jautājumu. Un tur mums jābūt piesardzīgiem, lai mēs eh, nespēlētu šo spēlīti, meklējot, kurš ir vainīgais Bet jautājumi ir jāuzdod, lai noskaidrotu, kas tur īsti notiek, kad līdzekļi no struktūra fondiem netiek pietiekami apgūti. Un realitātē cilvēki e, ļoti pozitīvi uztver šos projektus, jā, redz, Eiropa palīdz mums attīstīties, vai arī mēs kādā brīdī konstatēsim, ka mums jārunā ir par lielākiem līdzekļiem jauniešu bezdarba apkarošanai, bet mums ir problēmas ar īstenošanu. Kurš tad būs atbildīgs? Vai tiesa mēs, Eiropas Savienības iestādēs, kas ir izveidojuši tik sarežģīts noteikums, ka neviens netiek ar tiem galā un dalību valsts nespēja to atbilstīgi īstenot, jeb dalību valstis vienkārši Eh, uzliek vēl pa kaut ko pa virsu, sarežģījot visu lietu. Man vienkārši apnikuši šīs spēlītes, ko, eh, kas tiek spēlētas. Mums ir jāuzņemās iniciatīva viennozīmīgi, jo galu galā būs jautājums, ka līdzekļi nav eh, atbilstīgi īstenot, dalība valstis nevarēja tās apgūt, vai jauniešu nodarbinātības iniciatīvā mēs nesasniegsim to, ko mēs vēlējāmies, tad cietīs arī mūsu reputācija. Vai mēs tiešā veidā būtu atbildīgi par to, netiešā vai vispār nebūtu vainīgi pie tā. Tas būtu pat smieklīgi, bet nu smieklu nenāk. Īstenojot lauksaniecības eh, politikas reformu un Jā, to jau kolēģis tikko runāja, cenu svārstīgums ir liela problēma, un konkurences tiesības un karteļu um, problēma pārtiks eh, produktu ķēdē, tīpaši krīzes laikos ar dažiem eh, izņēmumiem, vairāk kā trīs ceturdaļas no pieejamiem ieņēmumiem ir atkarīgi no tie, tiešiem maksājumiem no Briseles. Un ja krīze ir liela un cenas dramatiski krītas, tad šis drošības tīkls ir vēl svarīgāks. Un tas mums ir jāatcerās, diskutējot par lauksaimniecības politikas eh, potenciālām izmaiņām. Bet mums arī deleģētie tiesību akti, kurus mēs draudējām e, noraidīt. Un tas iet cauri, kā, tāds, e, eh, kā tāda vienota pieeja gandrīz vai. Līdz, līdzekļi ir tikai tad, ja ir e, izpildīts arī šis šķērs saistības ar Piemēram, eh, koks ir eh, ainavas elements, eh, to nedrīkst zaģēt nost. Ja viņam ir vismaz 4 metri šis kroņa vainags, jūs smēties tagad. Bet ko tas praksē nozīmē? Tad man jāmēra gada sākumā, veģetācijas sākumā, jeb es eh, to mēru veģetācijas beigās, jo, kā mēs zinām, veģetācijas gada laikā koks aug, vai tad lauksaimnieks, viņam jāstaigā ap katru koku ar mērlēnti, viņš drīkst zaģiet nost vai nē, savādāk saņem sodu. Un tas ir redzams eh, arī daudz eh, citos noteikumos, un cilvēki mūs nesaprot vienkārši, tāpēc vajag mazāk uh, Eh, likumdošanas aktu, bet labākus. Un eh, tāpēc komisijai arī ir jāstrādā pie šīm lietām. Paņemt rokā mačeti un iet cauri šiem džungļiem un tik tiešām atbrīvot ceļu, jo savādāk mēs zaudēsim jebkādu uzticēšanos, un tad arī budžeta politika vairs ne, nebūs vajadzīga. Divi, trīs īsi jautājumi vēl. Aiznākamā nedēļā mēs sagaidām komisijas priekšlikumus uh, par daudzgadu finanšu ietvaru pārskatīšanu. Un e, tiek gaidīts arī FC2. Un cīņa ir jāturpina. Mēs nevaram runāt e, šeit tikai par iespējamām tehniskām izmaiņām e, saistībā ar Āfriku vai tuvējiem austrumiem un tad budžetā veidot jaunus pīlārus budžetā. Nu, mēs varam, protams, par to runāt budžeta tiesības e, ļauj veidot visu, ko varbūt pat pārāk daudz. Jā, jāsaka, Eiropas budžets tiek pārvaldīts it kā mēs bankā būtu, nevis e, Eiropas Savienības budžets tas būtu. Es uzskatu, ka šādā situācijā jaunas struktūras, e, kas noved pie tā, ka parlaments tiek nobīdīts malā un uh, svarīgas strateģiskas prioritātes arī tiek nobīdīts, un to mēs nevaram vienkārši pieļaut. Un tieši par ceturto kategoriju runāju. Var arī kolēģis Turāns jau minēja eh, par rezervēm, kas tiek veidot RDS e ietveros. Mums ir nepieciešama absolūti jauna stratēģija. Paskroties vienkārši, kas ap mums notiek kur ir ugunsgrēks, kur mums apkārt ir dažādas burtiski nefunkcionējušas valstis. Tie jautājums, ko mūsu kaimiņa attiecība politika un attīstības politika ir panākusi. Vai arī ko dažādiem iemesliem tā nespēja panākt. Un kur ir atbildes uz jautājumiem, kā panākt, lai nākotnē tas nenotiktu. Jo savādāk šīs uh, lietas uh, sāks mums ietekmēt ar vien vairāk, un mēs vairs nekādu kontroli par to nespēsim gūt. Šeit nav runa tikai par 17. gada budžetu, bet arī kaut kur jau jāsāk eh, šīs debatas ar, ar padomu, ar komisiju, lai mēs nezaudētu vēl vairāk laiku. Un tas, ka padome ir mazliet uh, saprātīgāk kļuvusi salīdzinot ar 16. gada budžetu, tas varbūt arī ir vēlreiz jāpasaka. Diemžēl tā ir tā maksa par to, ka mēs esam zaudējuši e, daudz laika, tādēļ, ka padomē dažas dalību valsts ir bloķējuši e, lēmums. Un mēs būtu, viņi būtu varējuši panākt mums pretī daudz ātrāk. Tad par izmēģinājumu e, pa, pasākumiem vēl. Finansējuma jautājums, protams, ļoti svarīgs, bet vienlaicīgi mums ir jābūt arī pilnīgi skaidriem par to, ka runājot par kaimiņā attiecību teritoriju un politiku pār eh, situāciju, kas, piemēram, izriet no Brexit, ka mēs, mums apkārt ir Putina, Erdogana un Tranka, Trumpa, es atvainojos, eh, eh, politika, kas ieskauj no visām pusēm mūs, tad mēs nevaram atļauties gulēt Atceros, 79. gadā es pirmo reizi biju Eiropas vēlēšanu sarakstā, pašā apakšā eh, no mana reģiona. Eh, bijušais SS ministrs eh, Hasels, bijušais Bundestāga priekšsēdētājs arī tad runāja par Eiropas aizsardzības kopienu. Es atceros savu pirmo diskusiju, kuras viņu aizstāju un kur mani daudzas puses un partijas e, lamāja, kā var tādu neiedzību iedomāties vispār. Mēs esam zaudējuši daudzas desmitgadus. Tāpēc pozitīvi skatīties uz to, ka mums ir nepieciešama šī kopīga uh, stratēģija. Nu, interesanti, ka dažās dalībvalstīs šīs debates, tā skaitā no jaunajām dalībvalstīm dažām, uh, tas tiek prezentēts, un ne, neaizmirsīsim, ka tā ir tikai viena daļa no lietām, par kurām ir jārunā, un uzskatu, ka jāaicina padome spēcīgāk strādāt pie šiem jautājumiem, nevis e, sākt ar kaut kādu vienu izmēģinājumu projektu. Tad mums tiešām jārīkojas ar atbildīgu šajā jomā. Nils Torvalds. Nils Torvalds, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Centīšos izteikties īsi. Jaunībā mēs spēlējām kāršu spēli, kas saucās Nobadināt lapsu, un e, spēle beidzās tad, kad e, jūs bijāt uh, tikuši vaļā no visām kārtīm. Un kas tad notiek ar budžetu? Man šķiet, ka tieši tas pats arī notiek, ka mēs redzam, ka tas arvien, arvien samazinās, un uh, Mēs redzam, piemēram, kas notiek ar EFSI dalību valstis, iz, izdomāja šo spēli no jauna. Un līdz ar to manevrēšanas iespējas budžetā uh, arvien, arvien samazinās. Līdz ar to mums nāksies e, cīnīties par to, lai atgūtu tos līdzekļus, kas tika izņemti no budžeta e, EFSI mm, finansēšanai. Tālāk jautājums par jauniešu nodarbinātības iniciatīvu. Interesanti, kā mēs skatāmies uz pasauli, kas atrodas tālu no mums. Es, piemēram, nesen lasīju vienu ziņojumu, ko publicēja Berlīnas institūts, kas nodarbojas ar sabiedrības attīstības jautājumiem, un devītajā lapspusē ir uh, attēls uh, par drošības izaicinājumiem, kur mēs redzam, ka vairāk nekā 25% jauniešu bez darba ir vecumā no 15 līdz 24 gadiem, un tas rada drošības problēmu. Atsevišķās Eiropas dienvidu daļās. Uh, Katrā ziņā mums kaut kas ir jādara ar šo situāciju, mēs nevaram to ignorēt. Tālāk arī Eiropola jautājums, kur mēs domājam, ka ir nepieciešams atvēlēt vairāk līdzekļu datu iegūšanai, kas mums varētu būt nepieciešami, lai risinātu šīs drošības problēmas. Un ceturtā uh, lieta, par ko vēlos runāt. Uh, Eiropas stratēģijā 2020 uh, tika pieņemts lēmums vismaz 20% uh, no budžeta novirzīt klimata pārmaiņām. Komisijas uh, budžeta projektā nākamajām gadām tiek paredzēts 19,2% asignējums tikai, bet 2014. un 2015. gadā mēs bijām ļoti tālu no 20% līmeņa. Deviņus vai desmit mēnešus pēc COP21 sanāksmes Parīzē mēs jau attālinamies no tā, ko apsolījām, un man šķiet tas ir nepieļaujami. Ja mēs esam pieņēmuši strateģisku lēmumu par 20%, un ja mēs esam solījuši to nodrošināt, un esam apņēmušies to tādā starptautiskā formā, kā uh, Parīzes klimata konferences, tad mēs nevaram pieļaut atkāpes. Un es domāju, to var nosaukt tikai un vienīgi par absolūtu muļķību. Paldies, Zanīkungs, lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos pavisam īsi, jo daudz kolēģi jau ļoti sīk un detalizēti izglāstīja savas pozīcijas. Es tikai vēlos pateikties arī ēnu referentiem par ieguldīto darbu. Kas attiecas uz padomi, es personīgi neuzskatu, ka viņi ir uh, rīkojušies apzināti. Um, un būtu darbojušies pret parlamentu, es domāju, ka viņi ir uh, devuši parlamentam rīcības brīvību ietekmēt budžeta veidošanas procesu, un es domāju, ka tas ir atzīstāmi. Bet Vienīgā lieta, kas man šķiet dīvaina padomas nostājā, ir tās vēlme samazināt rezerves apjomus īpašiem instrumentiem, piemēram, globalizācijas pielāgojuma fonds. Šie instrumenti darbojas savādāk nekā citi budžeta instrumenti, un paredzot rezervi eh, šeit, piemēram, būtu ļoti labi, jo mēs varētu šos līdzekļus izmantot ārkārtas situācijās, jo mēs redzam, ka Eiropas Savienības budžetām ir jārisina daudz neparedzētu situāciju. Vēl viena lieta, par ko vēlos runāt šajā kontekstā, uh, kas arī cieši sasaucas ar to, kas notika Turcijā vasarā un ņemot vērā Turcijas uh, valdības nostāju atsevišķos jautājumos, es domāju, ka ir ļoti svarīgi atrast iespēju turpināt runāt par atbalsta sniegšanu Turcijai. Šeit mēs runājam par ļoti lielām naudas summām, un es domāju, mēs varam teikt, ka šī valsts ne, nerīkojas īpaši korekti, veidojot savas attiecības ar Eiropas Savienību un starptautisko sabiedrību kopumā. Tā kā, kas attiec uz Eiropas Savienības budžetu un Eiropas investīciju banku, es gribētu atgādināt, ka Turcija ir viena no tām valstīm, kas ir saņēmusi e, ļoti lielu finansējumu apjomu no Eiropas investīciju bankas. Tā ir astotā lielākā e, saņēmēja valsts. Kas attiecas uz eh, pārējām budžeta kategorijām? Piekrītu eh, referenta teiktajām par ECOSOC un eh, par reģionu komiteju. Es piekrītu, ka Mums ir nepieciešams racionalizēt šo institūciju darbības izmaksas un domāt uh, par uh, parlamentā esošo struktūru kopīgu izmantošanu. Jo uh, šīm institūcijām šķiet ir uh, tāds eksistenciāls dabas problēmas. Piemēram, es šo divu gadu laikā tā arī neesmu spējis saprast, kāda ir šo divu institūciju loma. Uh, nu, es nezinu, varbūt, ka es kļūdos, bet man šķiet, ka tā ir vieta, kur um, norietējuši politiķi uzkrāja savu pensiju fondu, bet varbūt, ka es kļūdos. Mēs uh, redzām, uh, ka uh, Arvien pieauga izmaksas, kas saistīts ar pakalpojumu sniegšanu šīm institūcijām, tajā pat laikā nav skaidra redzējuma par nākotni. Un visbeidzot vēlos atgriezties pie jautājuma, ko Gajer kungs pieminēja, runājot par jauniešu nodarbinātību un par šīs programmas pozitīvo ietekmi, piemēram, uz situāciju Itālijā. Gajerkungs Itāliju apmeklēja arī vasarā, bet ja es paraugos, piemēram, uz savu vēlēšanu apgabalu, es nāku no eh, Lombardijas reģiona, no Itālijas ziemeļiem, un tad, kad es runāju ar cilvēkiem, kuri ir izmantojuši nodarbinātības dienesta pakalpojumus, diemžēl viņu vērtējums nebūtu nav pozitīvs. Viņi eh, runā par uh, nevienlīdzīgu, neobjektīvu šo instrumentu izmantošanu un e, ir uzsākt vairāk izmeklēšanas procesu par ļaunprātīgu līdzekļu izmantošanu, jo īpaši Dienvidu Itālijā kur jauniešu bezdarba līmenis ir visaugstākais Itālijā. Paldies! Paldies, Rubikungs, lūdzu! Paldies! arī par svarīgāko punktu prezentāciju. Es domāju, ka budžetā mēs e, varētu rūpīgāk analizēt Brexit ietekmi ne tikai parlamenta budžetam, bet arī komisijas budžetam, jo atbilstoši tam ietekme noteikti būs ilgākā termiņā, jo skaidrs, ka būs dārgāk atrasties ārpus Eiropas Savienības nekā saņemt līdzekļu atmaksu Eiropas Savienības ietvaros. Mums ir vairāk jākoncentrējas uz svarīgākiem punktiem, un pareizi tik sacīts, ka pārāk maz mēs Eiropas līmenī esam koncentrējušies. Mēs būtu varējuši būt efektīvāki un vēlamies nākotnē būt efektīvāki. Nu, tā nevar būt, ka 28 dalību valstis uh, veido katru savu stratēģiju, un 28 reizes e, viss tiek e, dubultā darīts. Nu, es teiktu, ka kopā darīt ir lētāk, un jautājums, kā strādāt efektīvāk, ir jāatrisina. Bet e, tam ir jāsākas ar atzīšanu, ka mēs esam kopīgi atbildīgi par šiem uzdevumiem. Dublina nav tāpat arī Schengen nav tikai dažu dalību valstu darīšana. Tā ir mūsu kopējā lieta padarīt Eiropu drošu un policijas, militāro spēku sadarbība un militārajā jomā mums arī daudz izaicinājumu lielu. Un Eiropa kopīgi lietas var darīt daudz izdevīgāk nekā katra atsevišķā valsts Un tas droši vien ir skaidrs arī mūsu nodokļu maksātājiem. Es domāju, ka Eiropā nodokļu maksātājiem dod liels ieguvums, bet mums tas ir labāk jākomunicē. Un pēdējos gados varbūt e, mēs pārāk maz e, savus e, zinātniskos atzinumus no ERPS, piemēram, šeit parlamentā esam par maz publiskojuši mēs varētu daudz izteiktāk tās zināšanas, ko esam ieguvuši, um, mētiecīgi darīt zināms cilvēkiem. Dažādos ministri, um, dažādās ministrijās un arī prezidentūras ietvaros vidē ministru um, pilnvar termiņš ir ap trim gadiem, un tāda īsta izpratne par to, kas notiek Eiropas līmenī, viņiem nav. Uh, Un sarunās un bieži vien pat nepiedalās paši. Un tad kā mēs varam nonākt pie kopīgas stratēģijas, ja pat samierināšanas procedūrā viņi nav gatavi iesaistīties dialogā. Un pat prezidentūrai pašai rodas problēmas eh, vest sarunas ar mums. Tāpēc ir nepieciešams rast iespēju ar 28 finanšu ministriem šīs lietas arī rūpīgi pārunāt un organizēt eh, šādas eh, sarunas ar 28 finanšu ministriem, lai viņi saprastu, ka tik tiešām ir jāveido nopietnas dialogs ar mums. Paldies! Merci, avant de donner la parole à monsieur. Paldies, un pirms es dodu vārdu prezikungam, lai viņš varētu atbildēt uz komisijai uzdotajiem jautājumiem. Un es pilnībā paļaujos uz to, ka prezikungs spēs savu atbildes sniegt visai konkrētā, lakoniskā veidā, un arī vēlos paust savu apbrīnu referentiem Geijeram un Tarandam, kuri palīdzēja un ļoti veiksmīgi animēja šīs debats eh, samērā ilgas, bet ļoti bagātīgas, un mēs saskaramies šobrīd ar budžetu 17. gadam, kurš eh, ņem vērā 13. gadā pieņemtos DFS noteikumus, tomēr ņemot vērā krīzi un citus notikumus, rodas iespējas, ka mēs nespējam pienācīgu atbildu uz krīzi sniegt. Un daudz, kas izskanēja šorīt, norādīja uz to, kas budžetā nedarbosies. Ja arī jānorāda arī tas, ka mēs savas raizes e, spējam ar grūtībām likt apzināties līdzpilsoņiem, jo vidējs pilsonis ehm, ar grūtībām apzinās, kā veidojas budžets, un ja pilsonis nespēja ehm, apzināties budžetu, tad eh, tas apgrūtina institūcijas darbu. Eh, runājot par sagatavošanas darbībām un pilotu projektiem, kuri kļūst par sagatavošanas darbībām, vai tas ir mērķis? Mēs nezinām, kādas. Kas notiks, ja, piemēram, Amerikas prezidentu vēlēšanām? Var notikt tā, ka jaunais prezidents pārtrauc līdzinējās prakses un ka Eiropai ir jāsāk apzināties, ka tai jāmeklē savā kapacitātes un autonomijas um, forma, lai nodrošinātu savu aizsardzību. Un, ja ir eh, nepieciešams investēt šajā gadījumā, tad tas ir izpētē un komisijas 25 miljonu sagatavošanas darbībā un uh, samazinot to sadaļu, kas ir veltīta pilotu projektiem un sagatavošanas darbībām, nav pietiekama. Un ja komisija šādu opciju paredz, tad 25 miljoni tiks ņemti no citiem līdzekļiem. Un ir jāatjauno. Ja sākotnēji paredzētā summa pilotu projektiem un sagatavošanas darbībām. Būtiski ir, lai mums būtu viena vai divas prioritātes, kas ir izprotamas sabiedriskajai domai, un es paļaujos uz referentiem, ka mums tas izdosies. Mans viedoklis ir, ka tādas procedūras kā Erasmus ir patiesas veiksmes stāsts, jo mūsu līdzpilsoņi jautājot par, jautāti par Eiropu, kas ir vislabāk izdevies, viņi nosauc vienmēr Eiro un Erasmus. Katrā ziņā Saskaroties ar komisijas procedūrām, es esmu pilnīgi, pilnīgā neizpratnē es, mani pārsteidz tās procedūras, ar kuriem saskaras cilvēki, kuri vēlētos izmantot uh, līdz uh, finansējuma iespējas, jo nekas, jo viss ir paredzēts, lai apgrūtinātu piekļuvi. Ir teksts uz 600 lapusēm. Es saprotu, ka komisija vēlas izvairīties no jebkādas kļūdas, ko varētu noteikt vēlāk revīzijas palāta tomēr mēs esam atbildīgi par to, lai mūsu finanšu noteikumi būtu sagatavoti tādā veidā, ka tiktu atstāt vairāk vietas pragmatismam un uh, atbildībai. Katrā ziņā uzskatu, ka šīs debatas eh, dos iespēju mums no rītdienas, kad sāksies trilogs ar eh, komisiju un padomi, referentkungs, ka mēs varēsim turpināt ar ļoti bagātīgu un interesantu viedokļu apmaiņu. Vārds tagad prezakungam. Paldies priekšsēdētāji. Es mēģināšu atbildēt e, samērā lakoniskā veidā. Sākotnēji es apsveicu ģenerāla uh, referenta viedokli. Un, Un tālāk runāt par, runājot par jautājumu, kas attiec uz prioritātēm. Komisijas budžeta projektā tiek noteiktas prioritātes, kas fokusējas uz izaugsmi un jaunu darbvietu radīšanu no vienas puses un bēgļu krīzes risināšanu no otras puses. Un kā tas attiecīgi atspūguļojās, tas atspūguļojās uh, Eh, programmu finansējumā, izmantojot tās rezerves, kas bija pieejamas un izmantojot arī iestrādāto elastību daudzgadu finanšu ietvarā, jo īpaši, lai risinātu migrācijas uh, problēmu, tiek pilnā mērā izmantots elastības instruments, ierosinot arī uh, rezerves uh, līdzekļu izmantošanu. Tālāk, ja runājām par maksājumiem, eh, par šo jautājumu daudzi runātāji um, izteica savu viedokli, un eh, arī mēs esam nobežījušies par uh, jauno programmu īstenošanas eh, tempu, ir tīpaši kohēzijai, un maksājumu apmēru palielināšana 2017. gada budžetā kohēzijas politikas kategorijā atspoguļo tās aplēses par to, kas ir nepieciešams, ņemot vērā dalībvalstu prognozes un komisijas eh, veikto izvērtējumu par patreizējo ieviešanas tempu. Un Es domāju, ka mēs detalizētāk varētu runāt atsevišķā sanāksmē par šo jautājumu, bet jāsaka, ka mums eh, kopā ir jādara viss iespējamais, lai mm, atgrieztos eh, pie atbilstošā īstenošanas tempa. Tālāk par izmēģinājumu projektiem un uh, sagatavošanas aktivitātēm. Arī šeit izskanēja vairāk komentāri. Es negribētu piekrist Marinesku kungām par to, ka komisija uh, neatskaitās un neziņo par sagatavošanas eh, pasākumiem un pilotprojektiem. Eh, vairākus gadus mums ir kopīgs process ar parlamentu, eh, kur šīs aktivitātes tiek novērtētas un kur mēs arī izvērtējam pieprasījumu un kur arī tiek uzturēts dialogs ar šo iniciatīvu uh, Um, ierosinātājiem. regulāri, divas reizes gadā mēs atskaitāmies par šiem procesiem, un tad, eh, jā, protams, ir iespējams situāciju pilnveidot, uzlabot to, bet es um, gribu uzsvērt, ka ir izstrādāta sistēma un mehānisms, lai pēc iespējas efektīvāk izmantot ierobežotos resursus, kas ir atvēlēti šiem pasākumiem. Uh, Uz brīdi gribētu atgriezties arī pie sagatavošanas pasākumiem aizsardzības eh, sektorā. Eh, tika pieminēti 25 miljoni 2017. gadām, paredzot 80 miljonus eh, trīs gadu periodā. Bet tas ir balstīts uz pilotu projektu, ko sākotnēji ierosināja Eiropas parlaments. Bet katrā ziņā nepieciešamība um, nodrošināt Eiropas aizsardzības industrijas uh, kapacitāti šajā ģeopolitiskajā kontekstā ir jo īpaši aktuāla uh, patreiz. Tālāk Maržankunga jautājums uh, par piena nozars finansēšanas pakotni. Par to e, būs e, runāts e, vēstulē, kas pēc pāris nedēļām tiks sagatavot, ierosinot grozījumus budžetā. Un tiek ņemta vērā divi elementi kopā ar eventuālo iespēju veikt korekcijas, ņemot vērā aplēses kopīgās lauksaimniecības politikas finansēšanai 2017. gadā. Un šī pakotnie, pareizi atceros, paredz 500 eh, miljonu finansējumu tieši piena nozarei, un tas ir saistīts ar ražošanas apjomu samazināšanu, lai koriģētu šo nelīdzsvaroto situāciju, kas rodas cenu politikas rezultātā. Es ceru, ka run, pieskāros lielākai daļai eh, apspriesto jautājumu. Pārējos esmu gatavs apspriest vai nu divpusē, vai arī kādā citā formātā. Paldies! Merci, monsieur Prezidents! Prezidents, paldies! Jens Gaiers, galavārds! Jā, paldies, priekšsēdētājs, labprāt to arī darīšu. Tā kā mēs Eh, atpaliekam jau par vairāk kā stundu no pašu darba plāna, tad es eh, detalizēti varbūt neatbildēšu uz katru kolēģi sacīto un jautāto. Bet preziskungs, tas, kas tiešām man pietrūka, bet to mēs vēl varam izmainīt eh, tuvākajā laikā, ir izteikumi par to, kad mēs varam rēķināties ar eh, izvērtējumu saņemšanu par eh, jauniešu bezdarbu iniciatīvu. Un eh, šī izvērtējuma rezultāti arī veidos diskusiju par to, kā tālāk rīkoties ar šo instrumentu. Tā kā no jums es nedzirdēju, kad mēs varēsim saņemt šo vērtējumu. Un Albrecht kungs uzdeva man tiešu jautājumu, un es vēlos arī atbildēt. Godātais kolēģi, pirmkārt jau paldies par šo komplimentu. Jā, es ļoti centos būt pieklājīgs, man tas pat izdodas dažreiz. Tikko atgriezos no atvaļinājuma, trīs nedēļas baudīju Itālijas sauli, un esmu kļuvis uh, varbūt relaksētāks, tas varbūt palīdz kopējā lietā, bet vēlākais rīt trilogā varētu eh, jau pazust visas manas eh, pieklājības eh, normas, apsēžoties pie galda ar padomus pārstāvjiem. Man ir bijuši daudz neformālu kontaktu ar Lunaku kungu kurš eh, vadīs padomus sarunas. Viss bija ļoti pietiekami, eh, viss bija ļoti patīkami un eh, līdz šim, un tad redzēsim, kā tas virzīsies tālāk. Un no kolēģiem es arī sapratu, ka padoms pozīcija nu, nesajūsmina mūs īsti. Uh, Tad arī rītdien jāprasa viņiem, kā viņi var pamatot vienu vai otru lietu, ko viņi ir darījuši, un es nedomāju, ka es kļūšu laimīgāks pēc šīs sarunas kārtas. Un tad eh, man eh, šīs eh, noskaņojums pozitīvais varētu arī ātri pazust. Jūs vaicājāt par iespējamo sasaisti starp 17. gada budžetu un daudzgadu finanšu schēmu. Kolēģis Maragāls jau pareizās norādes minēja. Pirmkārt, jā, 17. gada budžets ir pirmais pēc pārskatīšanas, kuru mēs izskatām. Un, protams, ka mums ir jāvērtē, vai tas, ko mēs sagaidām no komisijas, Um, vai tas ir apmierinoši mums. Un otra lieta, ko padomē ar to iesāks. Un tad mums ir nepieciešamas uh, debates referentiem par uh, daudzgadu finanšu schēmu un kopīgi jāizdara secinājumi. Un, protams, tas, ko jūs jautājāt, tā ir viena opcija mums. Bet es teiktu, ka mēs esam konsultāciju procesa sākumā. Un kā jau minēts, mēs esam tikai sākuši šo konsultāciju procesu. Es teiktu, ka mums nevajadzētu izšaut visu pulveri jau pašā sākumā, bet e, turpināt konsultācijas, lēnām likt kopā pa gabaliņiem visas lietas, kas e, ietekmē šo procesu. Izvērtējums, protams, ir svarīgs, tas ir nepieciešams. Bet tā ir tikai viena no lietām, kas ir vajadzīga. Un tad e, kopīgi izdarīt nepieciešamos secinājumus. Un to mēs arī plānojam e, darīt. Izdarīt nepieciešamos secinājumus. Paldies! Point suivant, projet budget rectific. E, tālāk, korektīvais budžeta projekts numur 3 16. gadam. Uh, Eh, ēku drošību. Vārds Žozē eh, Manuelam Fernandešam. Paldies priekšsādātāji. Šajā korektīvajā budžetā, ņemot vērā, ka ši, šo eh, ziņojumu gatavojam kopā ar kolēģi Žerārdē Prē attiecībā uz trešo sadaļu. Šis Trešais eh, korektīvais eh, projekts attiec uz 15,8 miljoniem eiro attiecībā uz autorizācijām, eh, kas uh, iet papildus maržai un attiecībā uz maksājumiem un dotācijām kategorijā numur 1A, kuras atbilst sākotnēji paredzētajam. Mēs varam līdz ar to uh, iebildumus necelt. Katrā ziņā par šiem 15,8 miljoniem, kas ir paredzēti drošībai 5 miljoni Eiropas skolai, 3,8 drošībai, un tad, kad mēs runājam par drošību, šeit ir runa par informācijas drošību, jo mums nāks saskaties ar kiberuzbrukumiem. un ir nepieciešams garantēt drošību, jo kiberuzbrukumi attiecas uz komisiju, tāpat ir jārunā par personu, par ēku drošību, un es aicinu pieņemt eh, visdrīzākajā laikā šajā korektīvā budžeta projektā iekļauto. Tas ir steidzami, un es būšu solidārs ar kolēģi Žerāru Deprē. Paldies, turpina priekšsēdētājs, atzinums ir labvēlīgs par korektīvo budžetu projektu numur 3, kas attiec uz institūciju drošību. Kas vēlas izteikties, Deprē kungs? Atvainojiet, priekšsēdētāji, bet esmu arī līdzreferents, jo komisijas priekšlikums attiec ne tikai uz komisiju, bet arī uz citām institūcijām un konkrēti uz muzejo. Un tāpat kā kolēģis Žoze Fernandes uzskatu, ka ņemot vērā atsevišķus delikātus elementus, mums vajadzētu šo jautājumu izrunāt aizslēgtām durvīm. Diskusija aizslēgtām durvīm. Pēc šo, šīs pēcpusdienas sēdes beigām, vai mēs varam gaidīt tik ilgi? Labi. Tā tad tas deprēkunga sacītais attieksies tikai uz parlamentu. Ja neviens eh, cits nevēlas izteikties, tad varam uzskatīt, ka mūsu komiteja atbil, atbalsta ģenerāla referenta piedāvāto nostāju. par Es iebildumus nedzirdu par Žozē Manuēlu sacīto un par jūsu aspektu mēs runājam vēlāk. Žerārs Deprē. E, mans priekšlikums attiecas e, gan uz korektīvo projektu, un kaut kurā brīdī mums par šo projektu kopumā mums būs jāizsakās, ja kurā gadījumā. Katrā ziņā mēs to arī darīsim. Uh, Eh, nākošais ziņojums atkal tas būs Žozē Manuels, un ziņojums attiecas uz attīstību un iespējamiem grozījumiem mūsu institūcijās un to struktūrās. Lai tās atbilstu Eiropas un Eiropiešu gaidām. Žazē, Manuel, paldies priekšsēdētāji šajā ziņojuma projektā. E, var konstatēt, ka, lai stātos pretī izaicinājumiem, ar kuriem saskars Eiropas Savienība, tiek piedāvāts, lai sasniegtu mērķus, kas ir ieskicēti stratēģijām Eiropa 2020. Mēs nevaram uh, dzīvot ar projektu, kas ir tikai 1% no IKP. Mums ir ambiciozāki mērķi, ko mēs nespējam sasniegt ar eh, šāda tipa budžetu. Turklāt, attiecībā uz budžeta jautājumiem. Mēs visi varam piekrist, ka ir jābūt patiesai pašresursu sistēmai, kas būtu vienkārša, caurskatāma, taisnīga, un tai ir jābūt viegli izpro, izprotamai, budžetam ir jābūt e, izprotamiem no ikviena Eiropas Savienība pilsoņu puses. Un e, tas nozīmē atsacīšanos no kompensācijām un atlaidiem, kas mazina caurskatāmību un vienkāršumu budžetam. Un tāpat arī pilnīgi skaidrs ir tas, ka e, budžets un daudzgad finanšu schēma, ka tiem ir jābūt e, maksimāli elastīgiem. Uh, un tie nedrīkst zaudēt piedāvātās summas šajā uh, uh, sakarā ir grūti skaidrot atteikšanos no saistībām uh, Eh, ko mēs apzīmējam ar angļu vārdu dekomitments. Un arī eh, nav saprotams, ka Eiropas Savienības ieņēmumi, kā piemēram sodrauds, ko pēc tam atgriežas dalību valstīs, tie ir Eiropas Savienības ieņemtie līdzekļi, kuriem ir jāpaliek Eiropas Savienības budžetā. Un man ir pilnīgi skaidrs, ka jāpatur budžeta vienotības princips, bet šis princips nedru, nedrīkst nozīmēt e, budžeta samazināšanos. Un ņemot vērā esošos instrumentus, trasta fondus un citus instrumentus, kas ir izveidoti, lai varētu risināt bēgļu krīzi. Tomēr ir svarīgi tas, ka visi šie jautājumi, lai tie tiktu iekļauti budžetā. Un lai varētu arī tajā pašā laikā tādējādi nodrošināt parlamentāro kontroli un nepieciešamo leģitimitāti, kāda pastāv budžetā. Pilnīgi skaidrs, kā uzklausīšu ļoti rūpīgi kolēģu viedokļus un eh, laiks iesniegt grozījumus ir līdz 8. septembra pulksten 12. grozījumiem un ieteikumiem. Un man ir arī pašam eh, atsevišķi grozījumi no savas puses, ņemot vērā to arī, ka ir eh, šī tipa ziņojumiem paredzēts ierobežojums zīmju skaitam. Turpin priekšsēdētājs, man ir grozījums eh, mūsu eh, runātāju teiktajam, jo tas ir nevis 8., bet gan 5. septembris. Runātājs no zāles ar ieslēgtu mikrofonu, viņa sacītais nav dzirdams. Priekšsēdētājs atkārto, man priekšā ir datums 5. septembris. Hello. Hello. 5 septembre à 18. Tas ir 5. septembris, 2018. Paldies par eh, labojumu eh, un referents eh, atsaucas uz savā priekšā sošo darba kārtību 8. septembris, 2012. Turpina priekšsēdētājs. Paldies Žozē Manuēlam par prezentāciju. Un kurš vēlas tagad izteikties? Grazie, prezidente, grazie al kolega Fernando. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies Fernandešu kungām par darbu, ko jūs veicat. Uh, jā, 5. Eh, septembrī ir eh, katrā ziņā arī manā darbgatībā rakstīts, bet ja runājam par atzinumu, uh, kur tiek runāts par konkrētām uh, budžeta pozīcijām, man šķiet, ka atsauce uz Eiropas Savienības uh, budžeta šo ekspansiju ir ļoti saprātīga, un es piekrītu tam, ka um, mums e, ir eh, jārunā par šo taisnīgās atdevis uh, eh, principu, ka vajadzētu atteikties no dalībvalstu piekoptās taisnīgās atdevis principu, kad uh, šī Eiropas Savienības budžeta nauda atgriežas atpakaļ dalībvalstu budžetā. Bet mums vajadzētu runāt par prioritātēm, kas izriet no Eiropa 2020 mērķiem, kā arī par ko tika uh, panākt vienošanās samitā Katrā ziņā es domāju, ka mums vajadzētu detalizētāku punktu par konsekvencēm. Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Aizrādījums no manas puses. Manuprāt, mūsu budžets ir galvenokārt pārdalīšanas budžets. Eh, budžets atspoguļo institūcijas eh, mērķus un ir jāparedz iespējams uh, um, kompetenču pārcēlums un arī jāparedz līdzekļi, kas ļo, da, dod iespēju eh, šīs kompetences īstenot. Un tā kā vairāk neviens nevēlas izteikties par šo jautājumu, tad ar to mēs esam diskusijas pabeiguši. Grozījumi ir jāizsniedz līdz 5. septembrim pulksten 18. balsojums budžeta komitejā 26. vai 22. septembrī. Tarant kungs ir klāts un varēs prezentēt savu ziņojumu par zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu. Es neredzu viņu zālē, tāpēc mēs šo dosie pārceļam uz vēlāku laiku un līdz ar to iegūsim mazliet laika. Īstenošanas ziņojums par progr programmu Eiropa pilsoņiem. Tas ir ziņojums, ko ir sagatavojis kolēģis Kristoforu, Paldies, eh, priekšsēdētāji, mēģināšu izteikties ļoti īsi, lai mēs varētu iegūt mazliet laika. Nav bijis atzinuma projekta ne no vienas parlamentāras komitejas. Attiecīgi, es Eh, nespēja sagatavot atzinumu projektu, taču var iesniegt grozījumus un ir ļoti ilgs paredzēts termiņš, tās ir 20 dienas, un es aicinu kolēģus palīdzēt man iesniegt grozījumi, lai mēs varētu uzlabot šo atzinumu projektu un ziņojumu projektu. Paldies! Euh, Tas bija ļoti lakonisks. Uh, paziņojums. Un tagad kurš vēlētos izteikties par būtību, par to, lai budžets Eiropas pilsoņiem būtu saprotams. Neviens eh, nelūdz vārdu par šo jautājumu. Termiņi ir grozīti grozījuma iesniegšanas termiņš ir 18. oktobris, pulksten 12. Un 18. oktobris mūsu rīcībā ir um, praktiski sešas nedēļas līdz tam. Tālāk uh, Mēs varam pāriet pie nākošā ziņojuma. Kolēģis Estāvenes Gonzales Pons runās par Eiropas aizsardzības savienību. Tā tika pieminēta šorīt, eh, komentējot 17. gada budžeta projektu un eh, sagatavošanas darbību pētījumu jomā. Paldies, paldies priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! izklāstu apzinumu, kur piedāvāja budžeta komitejai par Eiropas aizsardzības komiteju. Ziņojuma projekts sastāv no pieciem punktiem, kuros mēģināja iekļaut viss būtiskākos aspektus, e, ierobežojot sevi tikai budžeta perspektīvu. Šajā brīdī Eiropai ir jādomā par to, kā risināt Eiropas aizsardzības e, jautājums, un tam ir jābūt par vienu no prioritātēm. 200 eh, miljārdu eh, kopā ir aizsardzības izdevumi Eiropā. Ir jānorāda, ka izdevumu uzlabošana aizsardzības ziņā varētu būt liels ietaupojums, uzlabotu kapacitāti un arī varētu uh, veicināt investīcijas. Katrā ziņā tādā veidā varētu ietaupīt 26 miljārdus eh, no, vai pat vairāk no 26 līdz 130 miljārdiem. Tāpat arī eh, šis ir ārkārtīgi būtiski brīdī, kad tiek dots impuls mehānismiem kā pastāvīgā sadarbība Lisabonas eh, līguma ietekmē, taktiskā sadarbība, kā arī Atēna mehānisms, un mēs arī pētām alternatīvas militāriem e, izdevumiem, kas būtu atšķirīgs no pašreizējās e, sistēmas. Tāpat tiek aicināts dalībvalsts e, vairāk piedalīties kopprojektos un attīstīt projektus nākotnēji. Es mēģinu šajā atzinumā Eh, pārdomāt aspektus, iesaldīt Eiropas aizsardzības aģentūras projektu un investēt Eiropas Savienības aizsardzības kapacitātēs. Un visbeidzot, manuprāt, ir jāatbalsta Eiropas semestra veidošana, pateicoties, kam dalībvalsts varētu koordinēt savus izdevumu paredzējumus, pateicoties atvērtam procesam, kurā piedalītos taiskaitā Eiropas parlaments un esmu jūsu rīcībā, lai varētu uzklausīt komentārus, ieteikumus, jo esmu pārliecināts arī, ka šis groz... projekts var tikt uzlabots, lai atspoguļotu visu uh, parlamenta grupu viedokļus. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, referenti. Turpina priekšsēdētājs vārds ir Iegvardās Jabalai. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti īsts komentārs par šo dzinumu, kas ir ļoti vispārīgs tāpēc, ka šorīt no rīta jau runājot par 17. gada budžetu, mēs redzējām, ka šis temats sāk parādīties parlamenta debatēs un pilnīgi skaidrs, kā ar sagatavošanas darbībām mēs redzam, ka tā būs viena no Eiropas Savienības prioritātēm nākotnē. Un Šeit mēs saskaramies vēlreiz ar jaunu prioritāti, un mums ir jāpieprasa jauns finansējums, lai nebūtu tā kā pēdējo gadu laikā, kad katra jaunā prioritātē mēs e, paņēmām līdzekļus no citām jomām. Tā tas turpinās, un tāpēc e, komi budžeta komitejā mums ir jāliek liels uzsvars uz to, kādā veidā šī jaunā prioritāte tiks finansēta, no kurienes tiks ņemta līdzekļi, un cerams, ka ka dalība valstis rīkosies pietiekami atbildīgi šajā sakarā. Un es domāju, ka mums izdosies ne tikai uzlabot, bet arī ietaupīt līdzekļus budžetam. Un arī ceram, ka padome izturēsies eh, un raudzīsies uz šo jautājumu skaidrām acīm, ka uz to, kā dibūs un cik nepieciešami resursi, un arī palīdzēs ietaupīt nodokļu maksātāju naudu. Paldies! Eh, vārds referentam. Paldies, priekšsēdētāji. No savas puses es vēlos tikai ziņot, ka atbalstu kolēģis Gorģes Sapelas eh, viedokli, un es vēlētos, lai tas tiktu iekļauts arī atzinumā, un ka mums būs laiks šo atzinumu uzlabot. Man ir jautājums, turpina priekšsēdētājs, kādas ir suverenitātes prerogatīvas, kas tiktu īstenotas efektīvākā veidā, ja tās Eh, tiktu īstenots Eiropas un nevis dalībvalstu līmenī. Un aizsardzība ir nopietnas temats, un arī diplomātija ir cits temats. Darbs, kas mums ir jāveic, ir veikt inventarizāciju diplomātiskām ēkām pasaules eh, līmenī, mērogā, lai redzētu, vai nepastāv iespēja savstarpīgi izmantot diplomātiju tiskos īpašumus, tā būtu, e, tas būtu ietaupījums gan dalībvalstīm, gan Eiropas Savienībai. Un mēs varētu uzklausīt sabiedrisko domu šajā sakarā. Un ja būtu skaidra diplomātiskā nostāja. Mm, Sīrijā, e, Irākā, citur iespējams, ka mēs nebūtu saskārušies ar migrācijas problēmu, e, kā tā ir šobrīd. Tāpat es nesen apmeklēju vidējos austrumus, un es nevaru apgalvot, ka Eiropas redzējums būtu uh, skaidrs. Tāpat arī mūsu pārstāvju uz vietas dara to, ko tie spēj ar viņu rīcībā esošiem līdzekļiem un ar relatīvu ef eh, efektivitāti. Kurš vēlētos tagad izteikties par Gonzales eh, eh, Ponsa ziņojumu? No savas puses precizēju, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 8. septembris, tātad pēc vienas nedēļas, un ka mēs pieņemsim šo uh, uh, projektu 10. vai 11. oktobrī komitejā. Paldies referentam. Tarant kungs ir, eh, es redzu, ieradies un dod viņam vārdu, lai viņš izklāstītu mums savu pārliecību attiecībā uz zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu ar kuka salām. Thank you, Mr. President. Excuse me for not being. Paldies, priekšsarētāji, es atvainojos, ka nebiju zālē attiecīgajā brīdī. Igaunijā notiek prezidenta vēlēšanas, un dažiem cilvēkiem ir nepieciešama man padomi. Tātad komisija, kā vienmēr, ir ļoti ir daudz strādājusi, lai nodrošinātu um, zvejošanas tiesības um, arī tālu prom no mums, ap kuka salām, un ir nu, panākušas vienošanās. kas nozīmē, ka Eiropas Savienība maksās 2,87 miljonus astoņu gadu laikā. Un tad ikgadējās budžeta izmaksas būs ap 350 tūkstošiem eiro un varēsim zvejot 7000 tonnas gadā. Kas nozīmē, ka viena tonna mums izmaksā 5000 eiro un viens zivju kilograms 5 eiro. Aicinu visus balsot par to, jo es balsoju pret tikai tad, ja kāds eh, Briseles zivju restorānos prasīs vairāk naudu. Tad gan mums jābalso pret, bet 5 eiro kilogramā ir pieņemama. Paldies! Vite ramener cette aide au kilo de poisson que tu as... Jā, šādu atbalstu var pārreikināt zivi kilogramos, un tas ir uh, labs veids. Un tādā veidā eh, nodokļu maksātāji sektu uh, zivju kilogramu izmaksas. Vai ir kāds runātājs, kas vēlas izteikties par Taranda kunga atzinumu? Norāda, ka termiņi ir, e, grozījumiem ir 7. septembris, pulksten 12. Mēs e, pa, lemsim komitejā 10. un 11. oktobrī, un zivsaimniecības e, komiteja tos skatīs un liks uz balsojumu 9. vai 10. novembrī un savukārt decembra plenārs eh, sēdē parlaments to liks uz balsojumu. Un Pretēji manis sacītajam mēs nemainīsim vietām 11. un 12. Eh, punktu skatīšanu. Jo... Jotīkungs ir klāt, Olmērs kundze vēl nav klāt, un dodu vārdu Daniele Vjotī par ieguldījumiem darba vietās un izaugsmē. Eh, Paldies, es centīšos izteikties īsi, jo šis ir atzinums Rēgī komitejas ziņojumam. jo ir jauna regula par struktūru fondiem, tāpēc bija nepieciešams ziņojums. Tika veikts pētījums, to veids komisija eh, par to, kā tika tērēti līdzekļi, un ziņojumā ir uzsvars uz vairākiem budžeta jautājumiem, un trīs punkti ir īpaši jāizceļ. Pr problēma ar e, fondu apguves aprēķināšanu, veidu, kā Eiropas Savienības intervences tiek finansētas un iespējamo papildināmību starp FC un struktūra fondiem, kas ir ļoti svarīgs jautājums, par to arī komisārs Katainens ir vairāk kārt runājis. Un visbeidzot pašā atzinumā mēs prasām specifisku, detalizētu un saulēcīgu sniegt informāciju par finanšu sekām, kas izriet no Brexit un jauno Eiropu, kas būs no 27 dalībvalstīm. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 8. septembris pusdienlaiks. Euh, Rietīkungs, paldies, kurš vēlas izteikties par šo ziņojumu? Albrikt kungs. Yes, uh... Jā, EPP grupas vārdā vēlos sacīt, ka šis ziņojums atspoguļo debatas, kuras aizsākām e, jau diskutēt par budžetu, darbības programmām, FC fondu un nākotni. Arī šeit ir problēma ar papildināmību ar FC. It īpaši e, ņemot vērā, ka komisija vēlas pagarināt FC darbību. Ir jāpasaka arī pilnīgi skaidri, ka noteikumi attiecībā uz papildināmību nav īsti skaidri. Tas šobrīd ir kā ierosinājums, bet nekāda skaidra noteikuma nav. Viens no elementiem varētu būt tad jautājums par saikni starp EFSI un Eiropas Savienības struktūra fondiem, un otrs elements Eh, Van Isleroja kunga kā koordinātoru eh, regiju komitejā eh, jautājumi par FC sekmību attiecībā arī uz saiknes ar FC fonda īstenošanu un izvērtēšanu. Kā sasaistīt šīs lietas? Bet nu, tur eh, man nav konkrēti ierosinājumu formulējumam, bet eh, es eh, bet vienkārši vēlējos paust šo informāciju, kas nāk no mūsu ēnu referenta. Paldies, tas viss tiks norādīts, un mēs to uh, izrunāsim kopīgajā sanāksmē ar Ekonu. Vai vēl kāds vēlas izteikties par šo jautājumu? Uh, Un, ja Holmajers kundze ir jau mums piebiedrojusies, tad viņai bez kavēšanās tiek dots vārds par eh, tēmatu, kas eh, tautas partijai varbūt nav izmaksājis pārāk daudz punktus, un kas palīdzēs labāk informēt parlamentu. Šeit ir runa par eh, ieceļošanas, izceļošanas reģistru Sveicu mūsu vidū Holmajers kundzi. Izskatās, ka viņa ir pavadījusi ļoti jauku atvaļinājumu. Jādomā visai īsu. Bet, Holmajers kundze, vārds jums tagad. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Runa ir par ieceļošanas, izceļošanas sistēmu. Tad mēs sagatavojam atzinumu. Vadošais, vadošā komiteja ir Lībe komiteja. Ieceļošanas, izceļošanas sistēma, būtiskākais jautājums mums, kā budžeta komitejai, ir tie paši, kas ir eh, SIS sistēmai. Uh, SIS sistēmā izmaksas ievērojami pieauga sprādzienveidīgi praktiski. Un iemesls bija tas, ka mēs pieņēmām sistēmu, apstiprinājām to pat ne, rakstot, ko mēs sagaidām no tās un bez kalendārā grafika, bez e, vienošanās ar dalību valstīm par konkrētu īstenošanas gaitu, un tāpēc SIS izmaksas praktiski desmitkāršojās. Uh, Un tie, kas ilgāk šeit ir, e, to noteikti zina šīs problēmas ar SIS sistēmas, jo tur bija arī tehniskās problēmas, problēmas ar e, konfliktiem starp dalību valstīm, dalību valstu iekšienē, ar komisiju, jo divas ģenerāldirektu, divi ģenerāldirektorāti bija atbildīgi un ne, nevarēja savlaicīgi sniegt informāciju. Un tāpēc uh, vēlējos atzinumā koncentrēties uz to, ka ja mēs izveidojam šādu sistēmu, tai jābūt ļoti mērķiecīgi īstenotā. Tas nozīmē, ka jābūt ir skaidri formulētiem tehniskajiem e, parametriem. Ir 11 sistēmas, kurām, 11 dalībvalsts, kurām jau ir šāda sistēma, un tas nozīmē, ka e, mēs jau varam uzzināt, kas tehniski viņiem ir, kādas eh, saskarnes prasības un eh, kādas eh, lietas ir nepieciešams, lai tas varētu būt tehniski savietojumi un varētu izveidot kopīgu sistēmu. Un tad jādomā, ko darīt ar tām dalību valstīm, kurām vēl nav šādas sistēmas, kādi priekšnosacījumi e, jāizveido un kāda sistēma ir jāveido šajās dalību valstīs. Un tad kā šīs 28 sistēmas var saslēgt kopīgi vienotā harmonizētā sistēmā. Tāpat, kā piemērs, redzu, ka nav eh, paredzēts mehānisms situācijai, ka ja dalība valsts nefinanciāli, ne, piemēram, personāla ziņā netiek galā, piemēram, trūkst ekspertu, vai dalība valsts, kas nespēja īstenot lietas, ko tad darīt ar tādu? Kā mēs uh, Eh, vai mēs izlaižam šo dalību valsti un saslēdzas pārējās 27, vai ko mēs darām šādā situācijā, kad viena dalība valsts nespēja piedalīties. Ir nepieciešams paredzēt šādu situāciju. Ja Grieķija saka, ka mēs finansiāli netiekam ar to galā, nu, tad šāda sistēma neeksistē Grieķijā, bet tad kā tas iet kopā ar mūsu kopīgo nostāju, jo kaut kur jau dalību valstīm ir nu, jāpadomā, vismaz jāparedz kādu rezerves mehānismu, lai gan finansiāli, gan eh, no satura viedokļa nebūtu zaudējumi. Un, eh, kā jau minēju, lai izvairītos no entēm pie izmaksu pieauguma, uh, Eh, tad eh, mums ir nepieciešams eh, pirms iepirkuma izsludināšanas jau visu skaidri definēt, jo paredzot ABCD un aizmirstot pārējos alfabēta burts iekļaut, nu, lai mums nenotiktu tā, kā bija ar SIS sistēmu. Tāpat arī ir jāaicina komisija pēc tam, kad tas viss finansiāli ir tikai aptuveni aplēsts. Uh, un mēs absolūti nezinām, kādas būs faktiskās izmaksas ne dalību valstīm, ne arī Eiropas Savienības budžetam. Tāpēc es vēlētos paredzēt eh, to, ka mēs ziņojumā eh, paredzam nepieciešamību precīzu informāciju saņemt par uh, izmaksām, tā skaitā ilgtermiņā, par, iekļaujot arī sistēmas uh, uzturēšanas un atjaunošanas aktualizēšanas izmaksas. Uh, mēs, jā, ir uzraudzības grupa, bet eh, SIS gadījumā tā bija ļoti pacietīga. Tāpēc ir nepieciešama tehniska un finanšu izvērtēšana, lai uh, mēs saņemtu šīs analīzes datus un redzētu, kāda būs ietekme uz budžetu. Uh, Tie būtu tā svarīgākie punkti attiecībā uz šīs sistēmas budžeta aspektiem. Merci, madame le rapporteur. Paldies, referent kundze. Vārds deputātam Deprē. Paldies, priekšsādātāji. Tad, kad mēs runājam par IS Es biju klāt, lai atbalstītu Holmēras kundzes argumentu, bet man ir citi ieteikumi. Sistēma, ko mēs veidosim, būs sistēma, kura dos iespēju apzināt visus ārvalstu iedzīvotājus, kuri iebrauc Schengens telpā un kuri no tās izbrauc. Bet eh, šiem eh, Eh, šai sistēmai ir jēga tikai tad, ja tā ir savienota ar citām sistēmām. Man jautājums ir, vai projektā mēs definējam eh, starp savienojumu starp šo jauno sistēmu IIS un kādu datubāzi, Eirodak vai citu, jo pretie gadījumā, ja jūs vienkārši reģistrējat iebraukšanu, izbraukšanu, bet de, ne, un nesavienojat to ne ar ko, tad mēs maksās, tas ir pēdējais stulbums, kas maksās ārkārtīgi dārgu naudu. Un Es gribu uzdot jautājumu, vai pastāvēs šāds eh, starp savienojums ar citu eh, datu banku, un ja pastāvēs, tad ar kādu, ja Holmajers kundze var to atbildēt, tad ar prieku uzklausīšu, un ja nē, tad vēlos jautāt komiteju, kas ir paredzēts. Bet Holmajers kundze var atbildēt, un pirms eh, dodu vārdu viņai, dodu vārdu deputāta tapardēlai. Deputātei tapardēlai. Paldies, priekšsādētāji! Priekšsēdētāji eh, no sociālistu grupas vēlos paust gandarījumu par to, ka šodien notiek diskusija attiecībā uz regulas pārskatīšanu, attiecībā uz iebraukšanas un izbraukšanas sistēmu trešo valstu pilsoņiem, kurš ķērso Eiropas Savienības ārējo robežu, ne Schengen zonas ārējo robežu. Mūsuprāt, šāda sistēma ir nepieciešama un tai ir jāņem vērā soša Eiropas Savienības problēma, ir nepieciešama pēc integrētas inteliģences robežas, lai pārvaldītu turistu un citu robežu šķērsojošo personu uh, plūsmu. Šo personu skaits pieaug, un dienesti, kuri nodarbojas ar imigrācijas jautājumiem, norāda, ka viņu rīcība esošās iekārts ir ārkārtīgi primitīvas. Atcerēsit atcerēties, e, ko mēs e, konstatējam Lampedūzas apmeklējuma laikā. Tāpat jānorāda, ka e, esošā kontrolas sistēma pie ārējām robežām nav efektīva un tagad neliela atkāpe no manas puses saistībā ar citu diskusiju. Es atsaucos uz Schengen sakī un vēlamo vienkāršošanu. Tai. Es domāju, ka par to ir jārunā ņemot vērā to, ka Bulgārija un Rumānija atbilst visiem Schengenas valstu kritērijiem. Uzskatu, ka Schengen zonai jābūt spēcīgai. Pašreizējā kontekstā situācija ir mainījusies, drošības situācija ir jau mainījusies, ieskicējis jaunas paradigmas, un laba robeža pārvaldība ir kļuvusi ārkārtīgi būtiska robeža pārvaldībai cīņai pret nozīdzību. Un, un terorismu. Pilnīgi noteikti ir jāintegrē informācijas E, tehnoloģijas, lai veidotu vienkāršas datu apmaiņas sistēmas. Un tagad pēdējā doma no manas puses. Eiropas Savienība ir jāparēdz visas darbības un garantijas, lai varētu garantēt turistu ceļotāju pamattiesību ievērošanu un pilnīgi noteikti privāto dzīvi un jūtīgu personas datu. Uh, Eh, aizsargāšanu. Šajā kontekstā mums ir nepieciešams Eiropas risinājums nevis eh, eh, dažādi ielāpi no dalībvalstu puses. Šeit ir runa par mūsu drošību, bet pilnīgi skaidrs, ka Eiropa nedrīkst kļūt par eh, cietoksni, kurā uh, no ārpuses nav iespējama iekļūšana. Paldies. Vai kurš, vai kāds vēl gribētu izteikties par šo jautājumu? No manas puses es vēlētos arī uzdot jautājumu Holmejers kundzei vai varam garantēt to, ka visas Schengenas dalība valstis eh, piemēros eh, vienotu pieeju, lai veidotu eh, šādu sistēmu un kartotēku, un vai tā būs saistīta ar uh, bēgļu kartotēku, jo, piemēram, kad mēs pagājušajā gadā apmeklējām Sicīliju, mēs redzējām, kā Dublinas sistēma vairs nedarbojas vai tiek reģistrēti vai netiek reģistrēti. Atsevišķi migranti nevēlas reģistrēties, eh, jo eh, tie nevēlas palikt Itālijā, neraugoties uz Itālijas šarmu. Tas pats ir eh, vērojams Grieķijā. Mēs nevaram vairs tā turpināt. Visa šī sistēma ir jāpārskata. Ja bēgļu uzņemšanām nozīmē tik daudz variantu uzņemšanas un patvērumu tiesībās, cik ir dalībvalstu, tad mēs skrienam ar pieri tieši sienā. Un tas būs kaut kas, ko Eiropas pilsoņi spēs saprast, un mēs, un sabiedriskā doma nostāsies mūsu pusē, bet tagad es eh, pabeidzu savu atkāpu un dodu vārdu Monikai Holmējērēji. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms jautājums eh, par to, vai ir pienākums dalību valstīm reģistrēt. Eh, jā, ir šāds pienākums, tikai īstenošana nav īpaši veiksmīga būs. Grieķija to neīstenoja, Itālija to neīstenoja, un tāpēc arī tika uzsākts līguma pārkāpuma eh, procedūras. Un vairākas valstis, kā Austrija vai Ungārija vai Horvātija, Rumānija vai Vācija, kas pārkāpuši noteikumus, vai Francija arī, kas nav Eirodak pildījusi. Dažādiem iemeslu dēļ tas ir bijis. Vienmēr ar aizbildinājumu, ka bēgļi nevēlas paši reģistrēties. Man rodas sajūta, ka tāda vienota stratēģija nav atrasta. Dalību valstu vēlme reģistrēt ir pieaugusi. Jo tad, kad simt tūkstošiem e, cilvēki ne, nereģistrēti ceļo pa Eiropu, nu, tas rada arī drošības draudz un arī uz budžetu. Jo tie, to skaits, kas nonāk kriminālajā pasaulē un e, vairs netiek ārā, un arī uh, nepilngadīgās personas, kur, kuras ļaunprātīgi izmanto vai piespiedu prostitūcijā vai kādā citā noziedzībā, zādzībās, laupīšanās. Nu, šie cilvēki nevar vērsties policijā, jo viņi vienmēr baidīsies, ka viņi potenciāli tiks identificēti, jo sākotnēji nav reģistrējušies. Un nav nevienā administratīvajā sistēmā, un tas tāds nepārraujamais loks, kur mums nepieciešams pāraut. Jo šāda nereģistrēšanās nav izpalīdzēšana cilvēkiem, bet gan draudi, jo nereģistrējoties viņi tad nonāk situācijā, kur viņi nevar ne pie viena vērsties pēc palīdzības, un tas rada draudus e, gan citiem, gan viņiem pašiem. Un tas ir nepareiza liberalitātes izpratne, teiksim tā, un dalību valstu e, piepūle ir pieaugusi. Šajā sistēmai ir eh, jābūt visās dalību valstīs, un tāpēc arī savā atzinuma projektā es lieku lielu uzsvaru uz to, ka tas ir tiešām nepieciešams visās 28 dalību valstīs nu, nu, pēc iespējas saulēcīgāk. Ja mēs tērējam līdzekļus, tad jēga to darīt ir eh, to tikai tad, ja visas dalību valstis to īsteno. Ja ir 3 līdz 5, eh, kas to neīstenos, tad pārējām 23 nav jēga jo caur šīm dažām e, var mierīgi bez reģistrēšanās tikt iekšā Eiropas Savienībā. Un šai sistēmai ir jābūt vai nu pilnībai, e, pilnīgai, vai vispār nevajag. Un Žerāda Deprē e, sacītais ir ļoti pamatots. Arī man ir grozījums par savstarpējo izmantojamību. Komisija to vēlas nodrošināt, bet manuprāt, nepareizs skatījums uz datu aizsardzību, jo datu aizsardzība nenozīmē to, ka es izsaku vispārīgas aizdomas, ja, ja es veicu salīdzinājumu, vai šī persona ir SIS sistēmā vai reģistrēta kaut kur citur. Pie, piemēram, pārbaudot, vai šāds personas uh, pirksnospiedumi ir kādā soda reģistrā jau. Ja, ja tā ir, tad šī persona ir jāiztur jau uz robežas. Un vienmēr šī argumentācija teikt, ka tā, tie būtu vispārīgas aizdomas pret ieceļojošiem. Un tas nav pareizi, manuprāt. Jo tad, kad mēs veicam nodokļu kontrolas, piemēram, bez konkrētām aizdomām, tad jau arī tas būtu uh, pozicionējams kā vispārīgs aizdoms pret visiem nodokļu uh, maksātājiem. Jo tad, tad jau arī auto eh, nu, uh, ceļu satiksmes kontrols, uh, kur policija pārbauda, vai nav braukuši kā, da, kādi autovadītāji dzērumi, arī būtu traktējami, ka mēs nedrīkstam pārbaudīt tās, jo tās ir vispārējais aizdoms pret visiem autobraucējiem. Nu, es tādēļ uzskatu, ka ir nepieciešams uh, absolūti nepieciešams kā priekšnosacījums šī uh, savietojamība ar visām datubāzēm, lai tie, kas vēlas ieceļot Eiropas Savienībā ar noziedzīgu pagātni, var tikt uh, uz robežām uh, identificēti. Un uh, mums būtu tad uh, laba tehniski sistēma, ar kuru mēs ātri varētu konstatēt, kuri cilvēki var uh, mierīgi ieceļot, izceļot, tad, Un tas ir atkarīgs no sistēmas, un mums ir eh, nepieciešams eh, to nodrošināt. Un es vēlos no komisijas dzirdēt, kā viņi eh, plāno vienlaicīgu savstarpēju savietojamību ar dažādām datubāzēm, un Žeram Deprē pilnīga taisnība. Sociāldemokrāta kolēģi, iecelšanas izceļošanas sistēmai ir maz kas kopīgs ar Schengens uh, zonu, Bulgārijas, Rumānijas iestāšanos. Uh, tajā skaidri jau komisija pateikusi, tad, kad kritēriji izpildīti, tad eh, abām valstīm ir jā, jāiestājas. Tas ir dalībvalsts jautājums. Es nedomāju, ka mēs to varam atrisināt šeit, eh, šajā konkrētajā ziņojumā. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, eh, neatkarīgi no tā, vai dalībvalsts ir Schengenā vai nav, uh, visās dalību valstīs ir šī sistēma, jo šī sistēma nav paredzēta tikai Schengens valstīm, bet gan visām dalību valstīm, visām Eiropas Savienības dalību valstīm jābūt iecerošanas, izcerošanas sistēmai, jo tikai tad tam ir jēga. Tā kā savādāk pilnīgs atbalsts visam sacītājiem. Un tagad došu vārdu komisijai, ir jādomā arī par nepavadītiem eh, nepilngadīgajiem, kas ir patiesa problēma, jo nereti cilvēki uzdodas par nepilngadīgiem, kad viņi tādi nav, un reizēm tas ir ļoti grūti pārbaudāmi. Savukārt tas ir ar nopietnām sekām uzņemšanas. Uh, apstākļiem. Tāpēc Eiropai ir jāparedz uh, kādi rīki un jātiek galā ar šo nepieļaujamo uh, praksi un kontrabandu. Vai tas būs prezakungs, kurš izteiksies? Vai mēs varam šeit runāt par vienotiem projektiem un vienotiem, eh, vienotām sistēmām? Paldies priekšsēdētāji, manā rīcībā nav vēl visu tehnisko elementu, lai varētu atbildēt uz uh, tehniskajiem deprēkungu uzdotajiem jautājumiem interoperabilitāte ir paredzēta, un es varētu rakstiski nosūtīt būtiskākus elementus, lai ar tiem varētu iepazīties šīs komitejas deputāti. Bien. Paldies. Holmējers kundze ar to mēs šodien būsim galā. Mēs uzklausījām Frezakungu, kurš komisijas vārdā mums norādīja, ka viņa rīcībā pagaidām nav atbildes elementu, bet viņš tos nosūtīs rakstiski tuvākajā laikā. Grozījuma iesniegšanas termiņš jūsu ziņojuma projektam ir paredzēts 15. septembrī 2012. Non, je me suis, pardonnez-moi. Je... Atvainojiet, saka priekšsēdētājs, es kaut ko sajaucu un lūdzu man atvainot. Šodien bija pirmā viedokļa apmaiņa, ziņojuma projekts tiks prezentēts septembra beigās, 26. vai 29. un grozījuma iesniegšanas termiņš būs līdz 13. oktobrim, pulksten 12. Lūk, un ja citi runātāji nav pietiekušies, tad mēs varēsim tagad mūsu sēdes rīta cēlienu pārtraukt, lai atgrieztos pie tā pēcpusdienā pulksten 15. sēdi pārtraucam.